Good morning. Empezamos. Labrīt. Sāksim mūsu šodienas sēdi, es to vadīšu spāņu valodā. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Vai kādam ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība tiek pieņemta. Tālāk mēs skatīsim ziņojumu projektu pār Turciju. Ziņoju, ka balsojums ir pārcēlts. Neatvainojos par globālo stratēģiju, balsojums ir pārcelts, saka priekšsēdētājs. Un tagad es došu vārdu deputātei Kati Pīrī, kas kopā ar referentiem ir izskatījuši lielu skaitu grozījumu un uh, vairākus kompromisu grozījumus, kas uh, skata Eiropas Savienības sadarbību ar Turciju, taiskaitā imigrācijas jomā, tiesiskumu situāciju un situāciju ar pamatbrīvībām, kā arī satraucošo situāciju eh, Turcijas dienvidaustrumos ārpolitiku, kā arī Kipras apvienošanās sarunas. Kā jūs sacīju, došu vārdu deputātei Pirī uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Pirms mēs sākam otro reizi skatīt 15. Eh, gada ziņojumu par Turciju, pirmkārt vēlos paust mūsu vārdā līdzjūtību eh, nesenā Ankaras teroraktā upuriem. Mēs sērojam kopā ar Turcijas tautu un apstiprinām mūsu apņēmību cīnīties pret terorismu. Tālāk par ziņojumu priekšsēdētāju. Jūs jau sniedzāt labu kopsavilkumu tam līdz ar eh, referentiem no citām grupām. Pēdējo nedēļu laikā mēs eh, runājam par šiem vairāk nekā 500 grozījumiem, sagatavojām 37 kompromisu grozījumus. Esmu pateicīgi eh, kolēģiem, jo šķiet kopumā mums izdevās panākt tādu līniju, kur varēs atbalstīt visas parlamenta politiskās grupas ziņojuma galvenie secinājumi. Eh, kāda tiks likti uz balsojuma apfetā eh, šodien pēcpusdienā un kas iekļauti 37 eh, kompromisu grozījums ir sekojoši. Pastāv liels bāžas, ka kopumā reforma temps Turcijā ne tikai samazinās, bet atsevišķās prioritārās jomās, kā vārdu brīvība un tiesiskums, ir pats novērojama kāpšanās atpakaļ. Mēs stingri nosodām spiedienu no valdības puses uz visu kritiku, ieskaitot eh, kritiskajiem viedokļiem, tais īpaši eh, žurnālistu sakarā tas jānorāda, jāpiemina eh, ziņaģentūras notikums, tāpat gadījums ar akadēmiķiem un iebiedēšana, ar kur saskars opozīcijas locekļi praktiski ikdienā. Domāju, ka tie ir ziņojumā būtiskākie punkti. Tālāk mēs aicinām pārtraukt vardarbību Dienvidu austrumos un atsākt mieru sarunas. Mēs nosiedām PKK atgriešanos pie vardarbības, PKK ir teroristu sarakstā, kā arī Mēs nosodām valdības un drošības ieviesto, spēku ieviestos pasākumus, kur rezultātā kurdu e, apdzīvotajos apgabalos 350 tūkstoši tādu ir kopumā, kuriem nācās pamest savas dzīves vietas. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai jāpievērš šai problēmai lielākā uzmanība un visbeidzot aicinām pastiprināt dialogu par šiem jautājumiem un vislabāk to darīt iestājas procesu ietvaros un es tagad varu pāriet pie temata, kas um, būs ļoti būtisks šajā nedēļā, saistīts ar citiem. Tā, uh, ir migrācijas problēma. Mēs apzināmies problēmas, ar kurām saskars Turcija, un mēs neesam pret principu runāt par Ankāru, lai meklētu risinājumu bēgļu un migrantu krīzē, bet parlamenta grupas aicina uh, Uh, atsaistīt šo problēmu no iestājas sarunām. Iestājas sarunas ir process, kas ir balstīts uz nopelniem un šos jautājumus nevajadzētu saistīt kopā ar sarunām par migrāciju. Un es gribu uh, pāriet pie vēl viena jautājuma par daudzdimensiju dialogu ar Turcijas valdību, par to, kā ne tikai par to, kā migranti nokļūst u, no Turcijas uz Grieķijas salām, bet arī par citiem jautājumiem, par vīzu režīmu atbrīvošanu. Mēs aicinām dot iespēju Irākas un Afgāņu bēgļiem dot iespēju lūgt patvērumu. Mēs apsveicam progresu, kas ir panākts Kipras apvienošanās sarunās. Mēs pasvītrojam to, cik svarīgi ir rast risinājumu e, šai desmitgažu jau ilgajai Kipras problēmai, kas ir nozīmīgi mums visiem. Mēs aicinām Turciju un starptautiskos spēlētājus atbalstīt pozitīvu šī procesa rezultātu un noslēgumā vēlreiz Vēlos pateikties apēc sekretariātam un personālam visās politiskajās grupās, kuras praktiski pilnu laiku 24 stundas dienā strādāja, lai panāktu to, ka šodien var notikt šīs debatas un pēcpusdienā balsojums afetā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, deputāte Pīrī, un tagad dosim vārdus alternatīvajiem referentiem, un vispirms tā ir Renāta Sommer no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos sākumā sākt ar līdzjūtības izteikšanu bojā gājušo tuviniekiem. Un es ceru, ka tiks kontrolēts, lai nekas tāds vairs neatkārtotos, bet, diemžēl, laiki ir nedroši. Vienlaicīgi es vēlos pateikties referentei Katīpīrī, kā arī visiem pārējiem ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību, kas mums ir bijusi. Mums bija milzīgs laika spiediens un sākotnēji bija paredzēta tikai viena sanāksme ēnu referentiem, lai nonāktu pie kompromisiem. Uh, bet temats ir tik sarežģīts, un arī grozījumu priekšlikums skaits bija gan arī 550, un tātad tik milzīgs, ka, protams, ar vienu sanāksim nepietikt, tad mēs tikāmies trīs reizes pagājušā nedēļā. Un beidzot arī spējām vienoties par tās līnijas ieturēšanu, par kur vienojamies jau arī iepriekšējā gadā. Un tas mums padarīja sarunas vienkāršākas. Turcijā jau situācija nav daudz mainījusies, progress nav pamanāms, un es ar to domāju progresu e, Turcijas eiropeizācijas virzienā. Drīzāk gan ir notikusi e, situācijas pasliktināšanās, un es uzskatu, tas ir ciniski, ka tieši dienu pirms plānotā samita e, tiek eh, apspiesti plašsaziņas līdzekļi saistībā ar Samanu. Un tas parāda, ka Turcijā cilvēki dara, ko grib, un paliks eh, tā situācija arī nemainīga. Eiropas Savienībai tas ir jānorī, tā viņi uzskata, ir īpaši ņemot vērā, ka tagad ir bēgļu krīze. Bet es domāju, mēs esam vienisprāts un eh, tīpaši ēna referenti un, un Katip ir jau sacīja, ka nevajag jau kopā sarunu procesu ar bēgļu krīzi. Mēs neesam gatavi dot atlaides Turcijai, ir lietas, kas vienkārši nav pakļautas sarunām. Jā, mēs vēlamies šo procesu turpināt, bet mēs neļausim sevi ietekmēt ar šādu spiedienu izdarīšanu. Tas arī skaidri ir jāpasaka. Mēs zinām, ka e, valstu vadītāji uh, ir vienojušies par sadarbību ar Turciju un uh, mums ir viņi jāatbalsta. Situācija Turcijā jau Katī Pīrī aprakstīja, ir bijuši vairāk ļoti sarežģīti jautājumi, piemēram, Kipra Tas ir ļoti augsti sarakstā starp aktuāliem jautājumiem. Tas tāds, zināmā mērā, lakmus papīrīts, kas ļauj pārbaudīt eh, Turcijas rīcību. Jā, mēs arī norādām arī progresu, kas sasniegts Kipras jautājumā, bet mums nevajadzētu apsteigt risinājumu, tā skaitā ar rezolūcijas formulējumu. Es nesaprotu, kāpēc obligāti jāpiemina eh, Turcijas, Kipras eh, teritorijas. Un Turcijas, e, turku valodu kā e, Eiropas Savienības oficiālā valoda, nu es domāju, tur nevajag vēl steigties laikam priekšā. Par to vēl ir daudz e, jārunā un progresam ir vēl jānāk. Kopumā vēlos pateikties sekretariātam. Es zinu, ka bija liels eh, laika spiediens, tāpat kā es. Es jau redzu no nu, priekšsarētāji mājienus. Paldies, ka bijāt iecietīgi un es ceru, ka balsojumā būs labs rezultāts. Paldies. Gracias, senora Somer. Paldies, Somers, kundze. Ļoti daudz runātāju ir pieteikušies. Es tagad slēgšu runātāju sarakstu un lūkšu kolēģiem. Uh, ievērot atvēlēto runas laiku vārds eh, deputātam Lamsdorfam. Liels paldies! Arī es vēlos sākt eh, savus izteikumus ar līdzjūtības izteikšanu no manas politiskās grupas eh, visiem bojā gājušajiem un cietušo radiniekiem. Uh, E, pēc uzbrukuma Ankarā. Nu, situācija Turcijā, diemžēl, ir tāda, ka cilvēkiem nav iespējams savu ikdienas šo dzīvi turpināt kā ierasts. Protams, e, ka tā nav situācija tikai Ankarā, arī dienvidu austrumos, kurdu teritorijās ir e, saspringta situācija. Par ziņojumu paldies Katī Pīrī, Renātei Zomerei un citiem kolēģiem, arī Marīkai Šāke, Eh, kas man daļai aizstāja sarunās, tas bija ļoti noderīgi. Es domāju, ka mēs īsā laikā daudz paveicām. Trīs lietas, kas mūsu frakcijai vissvarīgākās. Kompromiss numur deviņi eh, nosaka, ka ir nepieciešama procesa izvērtēšana no jauna. Manuprāt, to ir nepieciešams eh, skaidri izcelt, vai šis process tiešām ir vēlamais e, un loģiskais risinājums, e, kā veidot attiecības ar Turciju. Un tas vēl ir atvērts jautājums, kur jāatrod atbilde. Otra lieta. Teksts 17. kompromisā, kur mēs runājam par vardarbīgu un nelegālu Turcijas laikrakstu pārņemšanu, tā skaitā Saman, manuprāt, ir pietiekami skaidri un pareizi, jo tas ir arī jāpasaka skaidriem vārdiem. Preses brīvība, vārda brīvība, internetā un ārpus interneta, manuprāt, ir mūsu politiskā darba um, pamatprincipi, uz kuriem mums ir jāuzstāj. Un Turcija ātri virzās pretējā virzienā. Trešā lieta, kas man ir ļoti svarīga, ir 31. Eh, kompromiss Tas, manuprāt, ir tāds punkts, kur visas frakcijas spēja vienoties, jo tas, kā tiek risināta bēgļu krīze, nevar tikt jaukts kopā ar iestāšanās procesu. Bēgļu krīze ir akūts politisks izaicinājums, kas, protams, ir jārisina, Man nav nekas pret partnerību, ko veidotu Eiropas Savienība un Turcija, bet ne jau par tādu cenu, ka Eiropas Savienība atteiktos no tām vērtībām, kas eh, piemīt iestāšanās procesam, piemēram, Kopenhāgenes kritērijiem. Un pēdējais. Mēs jau vairāk kārt esam to teikuši, šis nav progresa ziņojums, drīzāk regresa ziņojums. Un grūti saprast, kāpēc dažas dienas tieši pirms samita ar uh, Eh, Eiropas Savienība, Turcija veic eh, šādas represīvas pasākumus masveidā pret plašsaziņas līdzekļiem. Š, um, es uzskatu, ka atšķirībā no konservatīvajiem ir jārunā skaidru valodu, jākritizē Turcijas valdība. Mēs liberāļi uzskatām, ka ir jāpanāk progress Turcijā, lai cilvēkiem būtu iegūmi no tā. Arī šeit no Turcijas pilsoniskās eh, sabiedrības ir pārstāvta. Esiet sveicināti mūsu grupā. Kolēģis Takis nākošais runātājs. Tā kā uh, Turcijas uh, pilsoņiem un uh, upuru ģimenēm eh, šīs tikšanās var ļaut citādā gaismā skatīt notikušo. Es vēlos galvenokārt runāt par pilsoņu, eh, par pilsoņu um, upuru ģimenēm. Es tulīt pat nosūtīju ziņojumu Briselē, Turcijas vēstniekam paužot savu līdzjūtību arī par šo teroristu uzbrukumu upuriem. Diemžēl turpinās šāda situācija uh, valstī, un tā, protams, arī paplašinās tālāk viņpus robežām ar ļoti lielām problēmām, uh, tā skaitā arī tas ir saistīts ar bēgļu uh, plūsmu. Mēs apmeklējām sur uh, pilsētu, bija uh, gaidām arī oficiāla vizīte. Uh, kā teica arī Pirīkundze kolēģi, jau 350 tūkstoši cilvēki ir devušies prom no saviem mājokļiem. Tas ir stāvoklis, par kuru Eiropas Savienībai ir jāpieņem ātri lēmumi, izdarot spiedienu uz Turciju, lai sāktu sarunas par kurdu problēmas risināšanu. Ja šī situācija turpināsies, tad, diemžēl, uh, baidos būs arī citi sprādzieni, uzbrukumi un vēl citi bēgļi, kas arī dosies Eiropas virzienā. Zaman laikraksts slēgšanā un uh, dažu brīvu balsu uh, apspiešana, lai neteikt aizliekšana Turcijā, liecina par to, ka Eiropas savienībai jārīkojas. Protams, tas atainojas arī uh, arī šajā ziņojumā. Arī akadēmiķu apspiešana tūkstotis akadēmiķu ir uzrakstījuši oficiālu vēstuli, aicinot risināt kurdu problēmu, un daudz no viņiem jau ir zaudējuši savus darbu vietas. Vēlos apsveikt Kati Pīrī kundzi, jo viņa ir veikusi nopietnus centienus, panākot kompromisus, lai šis ziņojums būtu mūsu visu kopīgais, uh, kopīgā lēmā patājums. Mums nav nekas pret uh, turku tautu, ne pret kādu citu, gluži otrādi mēs kopā ar turkiem cīnāmies. Uh, jo tagad jau Turcijas galvaspilsētā ir baiļu ražotne, un tāpēc cilvēki balso par ierasto. Runājot par Kipru Tas, kas tur pieminēts ziņojumā, manā skatījumā ir pilnīgi atbalstāms. Pēcpusdienā gaidām, ka uh, tiks balsots par grozīm, kas attiec uz kolonizatoriem, un ceram, ka atainosies arī šeit Eiropas Sanības pamatvērtības. Noslēgumā vēlos sacīt, es tiešām gribu zināt, kuri balsos pret to, ka tiek pieminēts uh, Eh, Kipras eh, republikas risinājums kā divu eh, kopienu valsts risinājums, jo skaidrs, ka cita risinājuma vispār nevar būt. Paldies. Jā, Valero. Paldies vārds Valero kundzei. Tack så mycket. Jag kommer att tala svenska så ni får ha lurarna på. Vice priekšsēdētāji, es uh, runāšu Es, es jūs uzklausos un no nu, sākumā vēlos sac, sacīt, ka paužu savu līdzjūtību visiem cilvēkiem zaudējuši um, dzīvību šajos teroristu uzbrukumos Ankarā viņu tuviniekiem. Paužu dziļāko līdzjūtību cilvēkiem, kam ir jādzīvo šādā situācijā, būtībā kara apstākļos. Tas ir karš starp Erdoganu un kurdiem. Ir milzīgi daudz cilvēku, kas gājuši bojā Taču pat labam galvenais, par ko ir jādomā, ir jāpieliek punkts vardarbības aktiem, kas ir notikuši Turcijā un nu, jau atkārtojas. Un tas eh, novad šo valsts ļoti sarežģītos apstākļos. Mūsu dokumentā ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību eh, tam, ka mums ir jāpievērš uzmanība mieram galvenokārt nevis šiem saspīlēm. Ja mums neizdosies panākt mieru starp Tur Turcijas varas iestādēm un kurdiem, tad arī nekas cits neatrisināsies šajā valstī. Šī situācija uztraucoša un ne tikai dienvidu austrumos šajā valstī, bet arī citas lietas ir uztraucošas, ko minēja referenti. Tas attiec uz preses brīvību un cilvēktiesību pārkāpumiem būtībā te ir novērojama regresija, nevar konstatēt progresu. Es gribētu piedzīvot tādu ziņojumu, kur mēs varētu paust optimistisku ieskatu, taču pat labam tādu paust nav pamats. Nav pamata. Nevajag jaukt eh, bēgļu jautājumu ar sarunām par Turcijas iestāju. Mums ir pamatvērtības šo sarunu ietvaros, tāpēc, ka mēs vēlamies, lai Turcija glabā eh, sargā robežas. Mums ir Eiropas Savienības pamatvērtības, kam ar vien ir jābūt pamatam kritērijiem, kas jāievēro, kad kāds vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Mēs, mēs nedrīkstam ļauties manipulēšanai eh, tikai tāpēc vien, ka mums ir eh, interesi, lai bēgļi ne, nedotos tālāk uz Eiropas Savienību. Mēs nevaram nostāties vienas konfliktējošās puses eh, pusē, mums ir jāievaro abu intereses. Galvenais šeit ir cilvēktiesības. Mēs atbalstīsim gandrīz visus kompromisu grozījumus, ir tikai daži, kurus mēs nevaram atbalstīt, pēc principa mēs tiem piekrītam, taču mēs nevaram atbalstīt uh, šeit eh, eh, formulējumu. Tad mēs eh, piekrītam principam, taču nevienmēr tam, kā tas izpaužas vārdos. Īpaši, kad te runā par nelegālo imigrāciju. Mēs neuzskatām, ka pastāv tāda lieta kā nelegāla imigrācija. Mēs uzskatām, ka visiem cilvēkiem ir tiesības doties uz citu vietu, kur viņi var gūt patvērumu. Paldies! Muchas gracias, señora Valera. Vamos ahora al Paldies, Valērija Kundze. Debašu laikā vēlos atkārtot, ka mēs esam iekavējuši, izsakieties viens minūtes laikā. Nākošais runātājs Plenkovičs. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties mūsu referentā Pīrī, visiem referentiem pauž savu līdzjūtību, visiem uh, terorisma aktu upuriem. Turcija ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienības partners un um, tā ir atslēga ne tikai reģionālai stabilitātei tuvākajā reģionā, bet arī visā vidējo austrumu reģionā un atslēga migrantu krīzes risināšanai. Tas būtu vissvarīgākais šajā ziņā. Bet tāpēc partneri attiecības sarunas Eiropas institūcijām ar Turciju ir ārkārtīgi svarīgas. Turcija ir arī valsts, e, ar kur notiek iestājas sarunas. Tās iesākās 2005. gadā oktobrī Luksemburgā. However, Tomēr no sirds ticu, ka ejot pa šo ceļu un pieliekot lielākus pūliņus reformu procesā, ir tīpaši tiesiskumā um, un vārda brīvības jomā ir ārkārtīgi būtiski Turcijā, un tāpēc tas būtu nozīmīgs signāls Turcijas partneriem, un es ceru, ka mums izdosies sagatavot eh, šodien labu, spēcīgu tekstu. Nākošais runātājs papalāk. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien ziņojums lielā mērā ataino reālo situāciju Turcijā. Diemžēl katru dienu Turcijā arvien mazinās demokrātija. Uh, tas ir eh, kas tāds, ko neviens no mums negribētu. Runājot par to, ka tiek pieminēts Turcijas problēmas risināšanas variants, es domāju, ka ir pilnīgi nesaprotams, ka ziņojumā nav minēts tas, ka risinājumiem jebkurā gadījumā ir jābūt atbilstošai akī komunitēru un tai jāpamatojas uz Eiropas Savienības principiem. Mums e, Eiropas parlamentam tam būtu jābūt principiāli svarīgam jautājumam, jo jūs zināt, ka šodien Eiropa saskars ar milzīgām struktūrālām problēmām, tāpēc, ka mēs ignorējām pamatus un vērtības, uz kuriem tika celta Eiropas. Tā ir ļoti nopietna problēma, un mums tā ir jārisina ar mūsu iejaukšanās. Paldies. Senjor Tanok. Thank you, Mr. Paldies, Varstāno kungam. Paldies, priekšsēdētāja grupas vārdā arī es nosūtu savu izjūtību Ankaras teroristu uzbrukumu upur ģimenēm. Turcija ir cilvēktiesība problēmas, arī vārda brīvības problēmas, žurnālisti tiek apspiesti, un Erdogans prezidents ir Eh, arī izdarījis eh, spiedienu uz eh, konstitucionālu tiesu, kas atlaida, atbrīvoja divus teroristus, kas sniedza ieroču veidā atbalstu PKK. Skaidrs, ka Turcijai ir arī uh, iespēja samazināt uh, bēgļu plūsmu uz Eiropas Savienību, taču cena, kuru Eiropas Savienība par to maksā, var būt pārāk liela, un uh, tiek izdarīts arī spiediens uz uh, Kipru, lai tā atteiktos no sava uh, veto uh, pirms Turcija īsteno 2050. gada protokola prasības. Taču ir cerība, ka 2016. gadā Turcija varētu beidzot vienoties par divu zonu, divu kopienu valsti Kiprā. Un Es ceru, ka arī robeža ar Armēniju tiks atvērta. Man jāsaka, ka šis ir ļoti sarežģīts ziņojums, taču manā valstī Eiropas Savienības iestājas referendum, eh, ES referendumu kampaņā eh, Turcijas eh, sārunas vispār to pavēršana ir ļoti strīdīgs jautājums. Much, debate... Paldies priekšsēdē šīs debatas un balsojumu šodien saka Šāks kundz norisinās tai momentā, kā es un Turcijas sarunas ir ļoti uh, svarīgas. Un atklāt sakot, tā, tas ir seriāli, ka mēs redzam, kā notiek. Uh, kāda ir notikuma gaita, kad vīzu liberalizācija un arī Eiropas komisija aizkavēja ziņojuma. Uh, publicēšanu pirms vēlēšanām. Un Turcija, eh, Turcijas situācijā ir jautājums, ko mēs iegūstam atsakoties no kaut kā. Mums jābūt piesardzīgiem, lai eh, šī spēle nenoteikti uz cilvēku rēķina, jo te jau ir uzticēšanās maksa lielā mērā maksāta. Daudz cilvēku Eiropā Un arī Turcija ir vilšies, redzot, kas notiek. Un es esmu priecīgi par to, ka šī komiteja pievērš uzmanību cilvēktiesībām, visu cilvēktiesībām Turcijā. Levi cilvēktiesībām, LGBT cilvēku sieviešu, kurdu tiesībām, visu Turcijas pilsoņu pamatiesībām, jo īpaši tas attiec uz preses, internetu un vārdu brīvību. Visumā sakot, tiesiskums ir jāatjauno, jā, jānošķir pilnvaras Eiropas Savienības dalību valstīm vēl nav par vēlu dzirdēt mūsu vēstījumu pirms galīgais, galīgā vienošanās tika parakstīt. Var daudz neskaidra, neskaidrību. Vārds Kristoforu kungam lūdzu. Godātie kolēģi, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz kaut ko ļoti svarīgu uh, ziņojumā. Es tagad iestāšos par uh, Eiropas Savienības pamatvērtībām un tas arī atainošie ziņo. Es domāju, ka Turcijas iestāja neaties tikai uz Eiropas Savienību, bet arī uz Turciju pašu galvenokārt. Atgādināšu, ka 3. oktobrī 2005. gadā Kipra par spīti tam, ka tā, tika, tā bija okupēta, tās deva zaļo gaismu Turcijas iestājai Eiropas Savienībā. Bet Turcija mūs krāpj, kaut arī tā ir uh, apņēmusies īstenot protokolu, ko ir parakstīsies. Nu jau 11 gadus tā šo protokolu ne tikai neīsteno, bet vispār ignorē Eiropas saimnības vērtības. Vēlos sacīt eh, kolēģiem. Ja vēl viena Eh, kandidātu valsts neatzītu šīs vērtības un uzstātu uz to, lai tiktu pavērts vēl jaunas sadaļas eh, iestājas sarunās. Kā jūs rīkotot? Mums tas nav kaut kāda sarkanā līnija. Ir pilnīgi viennozīmīgi, ka nevar nekādu jaunu sadaļu sarunās pavērt, tad, ja Turcija neizpilda prasības. Vēl pusotru minūtu līdz priekšstādātā. Te runa par uh, okupantiem, kolonizatoriem. Tas, tas ir uh, kara apstākļu jautājums. Nevar šo jautājumu neminēt ziņojumā. Otrakārt, pamat, uh, risinājumam ir jāpamatojas Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tas ir ļoti svarīgi, un es ceru, ka visi kolēģi man šajā lietā atbalstīs. Paldies. Vārds Mavrīdes kungam lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es sākšu no konstatējuma, ka cilvēku sāpes visur ir vienāds, un to liecina arī uh, nesenie cilvēku dzīvību uh, zaudēšana um, Ankarā, bet pirms vairākām desmit gadiem tāda situācija bija arī Kiprā. Pievēršos ziņojumiem. Jautāšu kolēģim šeit. Mēs arī vakar uh, runājām par, uh, pagājušajā gadā runājām par Turcijas progresiņiem. Kas uh, ar Turciju nedarbojas. Kas nedarbojas? Atbildu. Tas, ka mēs visu laiku par kaut ko vienojamies ar Turciju, bet Turcija apņemšanos neīsteno. Un mēs esam, ka pie šodien jau tika pieminēta cita Eiropas Savienības dalībvalsts, kas pirms desmit gadiem sāka uh, iestājas sarunas un tā iestājas, bet Turcija nē. Tā tad Turcija jāizteno cilvēku tiesības, pamatvērtības, kā notika ar Kipru, un mums ir jāuzstāj uz to, nevis jāgaida, ka kāds cits kaut ko darīs. Un vēl divas lietas. lietas. Nekur nav minēts ziņojumā Kiprā Junklos. Uh, Arī desmitajā protokolā ir minēts Kī komunitēri visā Kiprā. Kipra ir Kipras republika. Nepastāv nekāda cita valsts, nedz arī kaut, kāds, kaut kas. Es atvainojos, Mavrīdis kungs, jūs teicībā vairs nav laika. Tagad dodu vārdu sev Karus, Harus kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ar šo ziņojumu tiek atcelta Kipras republika. Un īstenībā mēs kļūstam par līdzinātājiem e, eh, Islāma valsts nostiprināšanās procesam Eiropas Savienībā. To nedrīkst aizmirst. Mums jāuzņems par to atbildību. Nekur netiek minēt ziņojumā ne viena valsts, neviena tauta, nedz eh, Eiropas Savienības vērtības, pamatoties uz ko eh, tiks atrisināts Kipras tiks atzīt Kipras problēma. Un tiek eh, minēts risinājums, kas neapmierina Kipras tautu. Un jāsaka, ka tas risinājums pārkāp Kipras tautas tiesības. Desmitajā protokolā, ar kur Kipra iestājas Eiropas Savienībā, akī komunitēra šietami ne, eh, attiecas arī uz eh, Kipras ziemeļdaļu, bet jūs runājat par kaut kādu jaunu valsti, kas pārkāpj Eiropas Savienības pamatprincipus, un mēs, kā Eiropas parlaments, nevaram to pieņemt. Es daudz ko varētu teikt par Kipras problēmu, taču noslēgumā par Turciju. Un pateicos kolēģim, kas man deva vārdu un laiku izteikties, runājot par to, ka Eiropā arvien vairāk ir nelegālu uh, imigrantu, tad uh, vienkārši Turcija iegūst uh, tikai ienākums no tā, ka viņi tālāk no, nonāk Eiropā. <laughs> Thank you very much. Uh, Sorry for. yes. I would like to support the Jā, paldies. Es vēlos atbalstīt šo ziņojumu. Tas ir līdzsvarots un parāda situācijas sarežģītību Turcijā. Traģiskie notikumi, notikumi, kas mums rada bažas, ir atspoguļoti. Problēmas ar Turciju īstenībā dažas ir importētas un dažas ir eh, uz vietas radītas. Turcija vairs nav, kas tā bija pirms pāris gadiem bet tā joprojām ir mūsu partnere, strateģiskā partnere, un tāda vienmēr būs attiecībā uz mūsu pašu drošību, ekonomiskajiem interesēm un strateģiskajām interesēm. Mums nevajadzētu krist no vienas galējības otrā savās diskusijās un spriedumos par Turciju. Mums vajadzētu ņemt vērā to, ka pat mūsu debates var ietekmēt situāciju Turcijā, uh, Un var būt kaut kas, ko ekstrēmi noskaņotie vai autoritārie politiķi Turcijā var izmantot savā labā. Vēlējos tikai sacīt, ka mums ir jāatceras pašiem, ņemot vērā, piemēram, vēlēšanas Vācijā, ka Turcijas migrantu integrācija Vācijā un citās valstīs nekad nav radījusi problēmas. Uh, Varbūt mums vajadzētu paskatīties uz šo fenomenu citu starpā. Paldies! Senjor Epistēdējos. Cepitīdījus kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Nav šaubu par to, ka mēs esam pret jebkādu veidu vardarbību un to nosodām, lai arī no kurienes tā nāktu. Šādā skatījumā tad mēs nosodām arī Uh, Ankarā notikušu šos terorismu aktus, un, diemžēl, š, uh, mēs varam tikai paust līdzjūtību upuru ģimenēm. Diemžēl Turcija pati vēršas pret savas valsts pilsoņiem. Turcija ir uh, Uh, uzbrucēja politika uh, saviem, uh, pret saviem kaimiņiem uh, arī Grieķijas gadījumā ir vairāk izaicinājumu kā uz Berlī no Turcijas puses. Katrā gadījumā Turcija ir agresīva valsts, un šo valsti mēs esam pacēluši uh, uzticama partneru statusā. Diemžēl nekas nenotiks Turcija. Turpinās uh, izdarījis eh, savus uh, uzbrucēja aktus. Un noslēgumā, ja kāds vispār ir pelnījis mūsu uzteikumu, mūsu slavnu mūsu pusi, tad tā ir Grieķija, kas uh, eh, bries, ļoti grūtajos memoranda um, apstākļos uzņem šos uh, bēgļus pretrun, pretstatā turkiem, kuri no tā gūs tikai ienākums. Broka kunga vārds. Jā, paldies. Vēlos pateikties Katī Pīrī un ēnu referentiem, ka mēs esam nonākuši pie tāda ziņojuma, kas ir līdzsvarots un ļauj mums virzīties uz priekšu, bet eh, vēlos izteikt arī dažas piezīmes par Turciju. Mēs zinām, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas, ir ierobežota reliģiskā brīvība, vārda brīvība un vēl šis tas. Tāpat mēs zinām, ka karš ar kurdiem ir absolūti nevajadzīgs un ir vienkārši politiskā spēka spēle, kas jau ir šobrīd iet ārpus kontrols. Un es to nesaskatu kopā ar iestāšanos sarunām, kas Turcija ir. Ir daudz, kas šeit runāja šodien, 2004. gadā prasīja Turcijas iestāšanos. Toreiz jau tika brīdināts, un tagad mēs redzam, šis tas ir mainījies, un man tad intelektuāli grūti saprast šo viedokļu maiņu, ko te, daži kolēģi ir pauduši. Bet mēs zinām, ka ņemot vērā visu kritiku, tomēr Turcija reģionā tomēr ir e, relatīvi demokrātija. Arī tas mums ir jāsaprot. Ja mēs tā salīdzinām tās lietas, kaimiņu valstis, islama kaimiņu valstis, nu tur viss ir daudz sliktāk vēl. Un mums jāskatās, ka mums ir interesants sarunas ar Kipru, par Kipru. Pirmo reizi mēs beidzot esam nonākuši pie skaidrām iespējām panākt vienošanos. Un tik tiešām ar lielu nopietnību no abām pusēm. Jā, ir grūti, bet mums ir jādara viss, lai atbalstītu šo procesu, lai šī vienošanās arī būtu panākta. Tāpēc arī Grieķu Kipras prezidentu paziņojumu, eh, tur, turku valodas eh, padarīšanu par oficiālo. Tas ir interesants priekšlikums, ja tas palīdz pārvarēt eh, šo problēmu, un nu, varbūt, ka vajag debatēt par to. Interesanti, ka tas ir priekšlikums no grieķu kipriešu puses. tas neko mums nedos, ja mēs paliksim savos ierakumos un, un turpināsim to pašu, ko pēdējos 20, 30 gadus. Un jāpaskatās kartē, un tad ir pilnīgi skaidrs, ka migrācijas plūsmām Turcijā ir liela loma globālajām plūsmām. Un ja mēs vēlamies kontrolēt šīs plūsmas, atgūt kontroli, un nevēlamies, lai visi bēgļi nonāk Grieķijā, nu ja mēs neatrisināsim to šeit, tad e, plūsmas būs savādāk. Šobrīd kāds ar Balkāniem iet plūsma, un tad e, situācija var būt vēl sliktāka, un tad grieķu draugiem jāpadomā, ka, ko tas nozīmēs. Tad nāks cilvēki cauri Turcijai, ar Turciju mums nebūs nekādas vienošanās, un tiks slēgta robeža starp Turciju un Eiropas Savienību, un tas nav inteliģents risinājums, manuprāt. Uh, Un tāpēc es ņemot vērā visu kritiku, ko es vēsturisku iemeslu dēļ varu saprast, un nu, tomēr būt samērīgiem. Nu, un tiem, kas saka, pātrināsim iestāšanos, nē. Ir vajadzīgi 72 lēmumu ministru padomē, un tad ratifikācijās nacionālajos parlamentos, un tad vēl vairākas lietas. Sadaļu atvēršana. Es nerunāju pat par slēgšanu Mēs esam tikai pie atvēršanas un dažas sadaļas. Nu, tas nepadarīs iestāšanos ātrāk. Viss ir jāatstāj arī tām procesam, kā šim procesam ir jābūt. Un par bezvīzu režīmu. Interesanti, ka e, tie, tās sadaļas tieši ir atvērts, kas ir saistīts ar vārda brīvību un cilvēktiesībām. Ir nepieciešams īsts skrīninga process, kur ir jākontrolē, uh, Un skaidri jāliek saprast, ka šajā jomā Turcija nav gatava iestāties, vēl viņa nav tajā līmenī. Un to pašu satiecina arī uz bezvīzu režīmu. Jā, varbūt atvieglojumi, Bet saruna jānotiek tāpat kā ar visām citām pielīdzināmām valstīm, līdzīgi kā ar Ukrainu vai ar citām. Un 50 no 72 eh, lietām vēl nav īstenotas. Nu, te nekādas politiskās atlaides nevar būt. Pat ja jūlijas šobrīd ir kā mērķis paredzēts, nu, tad tas tiks īstenos tikai tad, ja būs attiecīgie priekšnosacījumi izpildīti, un tas mums arī skaidri ir jāpasaka. Ziņojums ir pareizā virzienā, bet es vēlējos vēlreiz paust savu nostāju. Rāla, senjorā, pīta. Paldies, un noslēgumā vārds eh, referentē pīrī. Paldies, priekšsēdētājs nemaz negaidīju, ka man tiks dots vārds. Es domāju, ka eh, komitīs priekšsēdētājs jau izdarīja kopsavilkumu parlamentā starp grupām, kad mēs runājam par Turciju mēs varējām daudz par ko vienoties, un arī šodien, kad mēs uzlūkojam situāciju, mēs konstatējam, ka lielākās grupas parlamentā ir varējušas vienoties. Zināms, nemieris valda, bet, manuprāt, tas nav saistāms ar šo ziņojumu priekšsēdētāju. Es ceru, ka šodien mums būs ātrs balsojums šī ziņojuma sakarā, un plenārsēdē mēs e, liksim to uzbalsojumu aprīlī. Paldies, deputāta Pīrī, atgādinu, ka pulksten četros notiek šis balsojums, beidzam skatīt šo darbu kārtības punktu un pārējām pie nākošā punkta, kas ir Eiropas e, demokrātijas stiprināšanas fonds. Thank you. Silent, please. Vamos a... Ievērojam klusumu un pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Sveicu mūsu vidū Jeržī Pomjanovski, kurš ir izpildirektārs Eiropas demokrātijas fondam, kurš mums prezentēs gadu pārskatu. Uh, Eh, no eh, šī fonda. Eiropas demokrātijas fonds darbojas kopš 13. gada jūlija un ir ļoti aktīvi bijis. Šo trīs darbības gadu laikā eh, pēc kopīgas iniciatīvas ar Eiropas Savienību dalībvalstīm šī ir neatkarīga uh, Eh, tiesību organizācija. Ir apkopotas eh, ap 250 iniciatīvas un ārkārtīgi daudzas ir eh, no tām bijušas koncentrētas uz vairāk nekā tikai kaimiņa attiecībām. Pomjanovska kungs, vārds jums. Jā, paldies priekšsarētāji par šo uzaicinājumu ierasties, un man tiešām ir uh, lepnums ziņot par mūsu aktivitātēm 2015. gadā. EDF statūti īstenībā uzliek man par pienākumu katru gadu atskaitīties šai komitejai par mūsu paveikto. Man tiešām prieks, ka esmu uzaicināts uz AFET komiteju un varu sniegt šo prezentāciju. Ziņojuma elektroniskā versija tiks jums izsūtīta pirms sanāksmes, un mums ir arī izdrukātā versija pieejama jūsu vērtībai, kas tika izdalīta zālē. Es vēlos eh, pievērsties dažiem galvenajiem punktiem un tad eh, esmu gatavs atbildēt uz eh, vairākam jūs interesēšiem jautājumiem. Pas, pašā sākumā par ziņojumu un ko mēs īsti esam paveikuši 15. gadā kur mūsu darbības bija plašākas nekā EDF e, pamata darbība, respektīvi ziņojums par Krievu valodas neatkarīgajiem mēdījiem, ko mūs lūdza izstrādāt Nīderlandes valdība, lai risinātu jautājumu par e, Krievijas e, plašsaziņas līdzakļu propagandu austrumu partnerības valstīs un ārpus tām ietekmējot visu reģionu. Un tālāk es koncentrēšos uz ģeogrāfisko e, paplašināšanos, uz kaimiņu valstīm, e, ko veic EDF, e, kas tāds lēmums tika pieņemts 14. gadā un tika īstenots 2015. gadā. Un noslēgumā paskaidrošu pievienoto vērtību, ko EDF ir sniegusi ar dažu piemēru palīdzību un izklāstīšu, ko mēs īsi esam darījuši ļoti konkrētās situācijās. Tātad, Krievu valodas neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu ziņojums tika eh, izstrādāts 15. Eh, gada sešos mēnešos, ziņojām eh, un tātad publicējām šo ziņojumu valdībā un arī tām to valstu valdībām, kas bija interesētas Šo pētījumu veicām, lai atbildētu uz galveno jautājumu, kā līdzsvarot ietekmi un dominējošo lomu, kas ir uh, Krievijas kontrolēt, valdības kontrolētajiem līdzekļiem uh, informatīvajā telpā. Tā tad uh, tur Kremļa propaganda ir vissekmīgākā. Un ir daudz jautājumu kā risināt šo problēmu. Viens jautājums bija, vai nevajadzētu izveidot jaunu lielu Eiropas TV um, staciju, kas būtu kā atbilde uz šo situāciju. Nu, mēs centāmies skaidrot, uh, ka kaut arī mums ir jārīkojas ļoti saskaņoti reaģēt uz šo situāciju, mums nevajadzētu aizmirst, ka ir ļoti daudz neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, kas darbojas šī informatīvajā telpā, un viņiem ir nepieciešams atbalsts un ir nepieciešama reģionāla koordinēšana. Vienkārši atbilda jā vai nē jaunai te televīzijas, eh, jaunam televīzijas kanālam, to jau mēs atbildējām nosaukumā atgriežot eh, līdzsvaru inf Krievu valodas informatīvai telpai. Um, lielākajā daļā rietumu plašsaziņas līdzekļu šis ziņojums tika citēts. Tāpat eh, to arī iestrādāja rīcības plānā strateģiskai komunikācijai, eh, ko izmanto Eiropas ārējais darbības dienests, un tāpat arī daudzu valstu valdības vēlākās konferencēs e, ziņoja, ka ir ņēmuši vērā ieteikums no šī ziņojuma un iestrādās to savās e, programmās un e, ņems vērā līdzekļu piešķiršanā. Un tas jau ir noticis trīs galvenie ieteikumi - izveidot neatkarīgu ziņu aģentūru, kas apvieno esošos esošos aģentūras, izveidot mēdīju ekscelences centru, kas eh, nodarbotos ar žurnālistu apmācību reģionā, un tad satura rūpnīcu, tā teikt, tā tad vieta, kur tiktu ražots eh, saturs, kas neveidos ziņus. Uh, Tātad e, šīs e, pirmās divas lietas jau ir īstenots, un trešā šī satura fabrika vēl tiek veidotā. Tātad da, e, trīs mēneši pēc ziņojuma pabeigšana mūsu ieteikumus jau vairākas valdības, tā skaitā Nīderlanda, Polija, apvienotā karaliste, Latvija, Lietuva, Igaunija, Rumānija un vēl vairākas valstu valdības ņēmuši to jau vērā un īsteno. Tātad tas bija darbiņš, ko paveica fonds, eh, ejot tālāk nekā to nosaka mūsu pamatdarbība. Un pievērsāmies ļoti svarīgam jautājumam un ierosinājām praktiskus risinājumus. Protams, ka jāpiebilst, ka mūsu pamatdarbībā trešdaļa gandrīz mūsu projekta ir tāda, kur mēs atbalstam plašsaziņas līdzekļus neatkarīgos. Tātad viena trešdaļa no mūsu projektiem jau uh, ir vēl tam, lai atbalstītu neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus. Otra lieta - geogrāfiskā ekspansija mūsu mandātam. Uh, Lēmums par eh, šādu rīcību tika pieņemts 2014. Eh, gada decembra sanāksmē, īstenošanas process līdz ar to sākās 2015. gadā. Un mums ir resursu ierobežojumu dēļ ierobežo arī savu darbību, jo valde lēmus paplašināt mūsu mandātu, bet dalību valstis nav uh, Eh, sniegušas ievērojumu finansējumu palielinājumu EDF. Līdz ar to mums bija jāspēj līdzsvarot eh, šīs iespējas un eh, ambīcijas iet tālāk nekā sākotnējais geogrāfiskais mandāts, kas bija vienkārši Eiropas kaimiņa attiecību telpa. Un mēs pakāpeniski pievērsāmies šim procesam un koncentrējāmies uz tām teritorijām, kur mūsu uh, valsts locekļi sniedza finansējumu vai izrādīja īpaši interesi. Vairāk projekti bija saistīti ar partneriem Krievijā un Vidusāzijā. Tāpat mēs gājām tālāk uz Arābu valstīm, konkrēti Bahreinu. Un 2015. gadā apsvērām arī citus uh, reģionus, bet uh, tur uh, granti netika piešķirti. Tā kā pakāpeniski lēnām virzījāmies šajā procesā uz priekšu. Šobrīd mēs koordinējam ar citiem sponsoriem un cenšamies arī palikt pie realistiskajām ambīcijām, nepārsniegt savas iespējas ārpus tās jomas, kur mēs jūtamies kompetenti. Uh, un bez pieminētajām valstīm tālāk eh, plašāk rīkoties varētu tad, kad būtu pieejami papildus līdzekļi. Un treškārt, daži vārdi par mūsu pamatdarbību un piemēri no dažādiem projektiem. 2015. gads eh, eh, nozīmē divi pilni gadi ir EDF fondam. Esam kļuvuši par eh, pilnvērtīgu demokrātijas atbalsta eh, iestādi un mūs atzīst arī Eiropas parlamentā, piemēram, ziņojumā, kur plenāra sesija apstiprināja jūlijā. Tāpat arī mēs atbalstām pilsonisko sabiedrību un kaimiņu attiecības eh, teritorijas pārskata, tas tika pieminēts, kur mēs arī kopā ar saviem partneriem tika pieminēti. Eh, Carnegie Europe un citas domnīcas eh, ir atzīmējušas, ka EDF eh, loma ir bijusi ļoti svarīga atbalstītajos projektos un pie, esam pierādījuši, ka esam vērā ņemami demokrātijas atbalsta, atbalstītāji un ka mūsu mandāts ir e, ļoti labi papildinošs citiem jau esošiem e, instrumentiem. Un fonds to ir pierādījis, sniedzot svarīgu atbalstu situācijās, kur bija nepieciešama steidzama rīcība, piemēram, lai atbalstītu Armēnijas pilsonisko sabiedrību pirms 15. gada decembra e, referendumu par konstitūcijas uh, maiņām. Tikai trīs mēneši iepriekš eh, mūs eh, informēja, daudz donoru nespēja tik ah, strauji reaģēt. Mūsu pievienoto vērtību eh, mēs varam pierādīt ar politiski sensitīviem projektiem, divpusējām programmām. Piemēram, atbalsts politiskiem aktīvistiem un līderiem, kas strādā pie tā, lai jaunu politisku projektu izveidots Moldovā un Ukrainā veidojot jaunas demokrātiskas alternatīvas nākotnē. Tāpat arī lepojamies ar to, ka spējam uzņemties riskus un atbalstīt jaunas prodemokrātiskas grupas, kas savādāk nevarētu kvalificēties eh, donoru finansējumiem. Šāda grupa piemēra ir, piemēram, Automaidan Ukrainā ar eh, organizācija, kas cīnās ar korupciju, izmantojot radošas metodas, un eh, tā tika izveidot pēc Maidana grupas kā autovadītāju uh, E, grupa, kas atbalstīja Maidanu no ārpuses, un tālāk tika izveidota aktīvistu grupa, kas braukāja pa pilsētu un uh, konstatēja policijas korupcijas gadījumus. Tālāk viņi organizējās jau kā uh, organizācija, saņēma finansējumu no mūsu fonda, un tagad viņiem ir daudz interesantu stāstu, kur tika filmēti uh, korumpētu ierēģņu uh, Um, kabineti un uh, vietas, kur notiek korupcija, izmantojot uh, bezpilota lidaparātus, tas augtos dronus un citas modernās tehnoloģijas, kas uh, palīdzējuši viņu izmeklēšanās. Tātad šas, tas ir piemērs, kā mēs jaunos aktīvistos ieguldam. EDF tāpat ir arī Moldovā, piemēram, atbalstījusi Newsmaker un Wall Street divas interneta lapas, uh, kur parādījās publikācija par miljārdu vērtu korupciju skandālu. Un e, šāda pieeja mums ir ļaus arī atbalstīt partnerus, kas strādā vissarežģītākajos apstākļos, kā piemēram konflikt zonās Sīrijā, kur EDF e, palīdz e, aktīvistiem pilsoniskajai sabiedrībā, atbalstot jaunas pārvaldes struktūras izveidi un stiprinot plašsaziņas līdzekļus. Un uh, opozīcijas kontrolētajās teritorijās uh, palīdz arī ar uh, tiesu struktūru izveidi. Eģipte un Azerbaidžānā pilsoniskām sabiedrības organizācijām ir daudz grūtāk bijis, un tur EDF ir turpinājis sniegt nepieciešamo atbalstu prodemokrātiskām grupām, lai tās varētu turpināt savas aktivitātes, neskaroties uz ļoti sarežģītajiem apstākļiem. Naidīgā vidē fonds ir spējis atbalstīt Eh, šo organizāciju vēlmi, lai pret viņiem izturētos ar eh, universālu eh, solidaritāti. Šie aktīvisti apzinās, kādi ir riski saistībā ar viņu cīņu. EDF elastīgās procedūras ļāva pielāgot atbalstu šo aktīvistu vajadzībām, un cita starpā arī eh, viņu identitātes aizsargāšana. Un ļaujiet man minēt noslēgumā skaitļus. 2015. gadā fonds finansēja 114 jaunas, informā, eh, jaunas iniciatīvas, 19 bija ārkārtas situācijā, kur izpildu komiteja izlēma burtis dažu dienu laikā. Uh, Mēs saņēmām 842 pieprasījumus sniegt palīdzību, līdz ar to apstiprināto grantu skaits pret pieteikumiem veido aptuveni 10-12%. Tāpat mēs veicām 112 monitoringa e, vizītes pie finansējuma saņēmējiem, un to veic tikai 16 darbinieki. Uh, kas ir no 14 dažādām valstīm un veido EDF sekretariātu. Ir svarīgi atzīmēt, ka tas viss nebūtu bijis iespējams bez efektīvām pārvaldes struktūrām, kur uh, tur ir pārstāvēts valdības, ir izpildu komiteja, kas pieņem eh, visu lēmumu saistībā ar finansējumu, aktīvi piedaloties Eiropas parlamenta deputātiem, uh, ne tikai deviņiem, eh, kas ir oficiāli mūsu valdē, bet arī daudziem citiem, kas ir ieinteresēti un ikdienā atbalsta mūsu fonda darbību. Liels paldies, un es labprāt atbildēšu uz jebkuriem jautājumiem. Paldies, Vamjanovska kungs. Vispirms es gribētu dot vārdu esor, klātesošiem biedriem. kuri Eiropas parlamentā pārstāv Eiropas demokrātijas fonda uh, vadību. Brokakungs, jūs vēlaties izteikties? Nē, tādā gadījumā es dodu vārdu Andrejam Šībam. Paldies, priekšsēdētāji. No savas puses Es vēlētos teikt, ka esmu iepriecināts pēc Pamjanovska kungas ziņojuma uzklausīšanas, um, jo eh, tiek eh, ilustrēts eh, konkrēti tas, kas tika teikt ziņojumā un diskutēts plenārsēdēm. Šis ziņojums norāda visas iniciatīvas un darbības, eh, ko ir veids fonds, kā arī uzskaita finansiāls jautājums. Paldies direktoram pār šo kopsavilkumu, ko viņš mums izklāstīja, kas pilnībā atbilst šī ziņojuma saturam. Mēs eh, uzzinām, ka 273 iniciatīvas ir saņēmušas atbalstu, un šeit ir runa par kaimiņu attiecību valstīm, kā piemēram Krievija, Baltkrievija, vai arī daudz tālākām valstīm, kā Ēģipte. Mēs redzam, ka veidojas zinām veida līdzsvars starp eh, tuvākām un tālākām valstīm. Turklāt 16 iniciatīvas ir atbalstītas un 6 noritēja Eiropas Savienības kaimiņu valstīs. Mēs redzam, ka šis geogrāfiskais paplašinājums tik tiešām notiek. Tāpat arī uh, vēlos pasvītrot, ka fonds darbojas aizvien grūtākos apstākļos. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka šīs darbības tiek veiktas taiskaitā konfliktu zonās, kas pilnīgi noteikti neatvieglo fonda darbību. Tomēr es augsti novērtu vērtēju fonda prasmes rast jaunas formas un formulas savas darbības turpināšanai. Tāpat arī es vēlos pasvītrot. Nīderlandes eh, sniegumu direktors norādīja uz Nīderlandes atbalstu cīņā pret pārliecīgu masveidīgu Krievijas propagandu. Tālāk, pārējot pie finansēm un finansējuma avotiem. Pilnīgi noteikti pastāv Eiropas Savienības avoti un nereti starp uh, vienu un otru papildinājumu, pastāv tukšums. Eh, šis eh, finansējuma papildinājums notiek precīzi un regulāri. Tāpat arī es gribēju runāt par Nīderlandiešu projektu, par kuru runāja direktors. Vai šī pieredze varētu tikt ehm, paplašināta, protams, ne jau izmantojot Eiropas avotu finansējumu, bet rodot citus ārējus avotus. Vai šī iniciatīva varētu tikt eh, paplašināta? Tālāk Tā kā es eh, runāju par finansējumu, tad eh, jānorāda, ka Norvēģija ir pievienojusies eh, donoru valstu grupai. Arī Kanāda ir pieņēmusi atbalstīt projektu kas attiec uz Ukrainu, un man rodas sekojošs jautājums. Lai nodrošinātu ilgtermiņu un stabilu finansējumu, vai nevajadzētu šajā sakarā parakstīt starptautisku vienošanos, kas uzliktu par pienākumu kaut kādā veidā vai darītu zināmas valstu apņemšanās atbalstīt fondu? Domāju ka šajā gadījumā ir jārunā arī par cilvēku resursiem, par iespējām nosūtīt ierēģus no valstīm, kas piedalās fondā, tas būtu ļoti noderīgi fondam. Turklāt, manuprāt, dalībvalstis, kuras ir zināmā mērā specializējušās fonda dažādu aktivitāšu zonās, arī varētu būt cilvēku resursu avots un speciālistu avots. Vai visas šīs iespējas tik tiešām tiek izmantotas un kā tas notiek eh, cilvēku resursu līmenī? Un noslēgumā es vēlos ļoti sirsnīgi pateikties gan direktoram, gan visai darba grupai. Paldies! Grazie, Saro Brīvi. Nākošais runātājs Pancērī. Es izteikšos ļoti īsi. Es vēlētos pievienoties Pamjanovska kunga paveiktajam darbam un domāju, ka daudz ir paveikts ļoti ļoti atbilstošā veidā un ņemot vērā mūsu uz liktās cerības. It īpaši vēlos runāt par svarīgu jautājumu, kas ir saistāms ar kaimiņu attiecību politiku, kur mēs mēģinājām un atradām līdzsvaru starp atbalsta politiku Eiropas austrumos un dienvidos, kā arī citām valstīm, kā arī norāda, ka vērtējums ir pozitīvs. Es apzinos, kā ir resursu problēma. Un man nāk prātā ieteikums, mums vajadzētu mēģināt skatīt investīcijas iespējas, kādas ir mūsu prioritātes un um, papildus Ukrainas gadījumam, kas ir uh, pašsaprotams, ir vēl citas uh, geogrāfiskās zonas, kur mums ir jākoncentrē uzmanība, tīpaši uh, E, Eiropas dienvidos. Šeit es domāju par tādām valstīm kā Tunisu, kur mums ir jāatbalsta stabilizācijas process un jādomā par konkrētām investīcijām. Tālāk mums ir tīri objektīva problēma, kas jau izskanēja un e, kur bija runa pār telefonu sarunu, kas notika ar manas valsts ārlietu ministru attiecībā uz uh, E, paplašināšanos tām valstīm, kas ir donori šim fondam. Domāju, ka šeit ir jāstrādā piesardzīgāk. Itālijai šis temats ir būtisks, un, manuprāt, tiek veidoti adekvāti nosacījumi, lai šī doma kļūtu, lai šī šis pasākums varētu attīstīties tālāk. Atzīstu Vēlreiz eh, Pabjanovska kunga paveikto. Paldies, Pancerīkungs, nākošais runātājs Lamsdorfs. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Es arī izteikšos īsi. Paldies Jeržī Paminovskim par šo atskaiti. Arī gada pārskats, kas tika prezentēts, tad izdrukātā versija ir ļoti labi sagatavota. Divas lietas ir īpaši atzīmējams, un tas mums politiski ir jāatzīmē. Pirmkārt, jau tā lieta, ka eh, divus gadus mēs strādājam ar fondu, tas salīdzinoši īsts laiks, tāpēc eh, tā bija strateģiski pamatots lēmums šo personīgo turpināmību saglabāt fondā. Tagad sācies ir otrais cikls ar to pašu valdi, izpildu komiteju kā pirmajā ciklā, un tas ir ļoti pamatoti. Un mēs arī tad saņemsim noslēdzošu atskaiti, lai varētu izdarīt secinājums, kas e, ir vairāk izdevies, kas mazāk izdevies pirmajā posmā. Otra lieta, kas man liekas ļoti svarīga, ir tā, ko Pamanovskis arī pieminēja, e, paplašanās geogrāfiskais mandāts sākotnēji ierobežojumi e, tika svītroti, to darīja valde, tā tas arī bija paredzēts, tas nav nekas ārkārtējs, bet tas nozīmē, ka ir vairāk darba, it īpaši attiecībā uz personālu. Mums tik tiešām būtu vajadzīgi vairāk līdzekļu saņemt no dalību valstīm, lai varētu šo darbu arī labi izdarīt Un tas ir arī kā aicinājums dalību valstīm atbalstīt eh, personālu, lai viņi varētu veikt šo darbu. Sākumā bija tā, ka dalību valstis eh, nosūtīja savus darbiniekus, vismaz apsvēra to, nu Dānija to ir īstenojusi, citas dalību valsts nē. Un pēdējā lieta. Man ir prieks, ka vienprātība šeit parlamentā eh, ir tik liela attiecībā uz fonda darbību ļoti patīkams debats un man um, prieks dzirdēt no visām politiskajām uh, grupām ar ļoti maziem izņēmumiem atbalstu šī fonda darbību. Un uzskatu, ka uh, tas ir vērtīgs darbs, ko dara šis fonds, un tas atbilst uh, arī fonda nosaukumam. Jā, senjora Austravičers. Thank you, Chair. First of all, Uh, Austrēvičs kungs, uh, paldies! Vispirms apsveicu Jerži Paminovski un viņu komandu par šī ziņojuma sagatavošanu uh, par aktivitātēm 2015. gadā. Tas, ko FD fonds ir darījis un kas ir bijis saistīts ar viņu mandātu, ir tāda uh, darbība plašā geogrāfiskā lokā ap kaimiņa attiecības teritorijas valstīm, apkārt Eiropas Savienībai, un šīs teritorijas neatrodas eh, mierā vai, vai tādā nu, pozitīvām tendencēm orientēt. Mēs redzam sabrukušas valstis, samazinātu demokrātiju, ekonomikas krīzi visapkārt Eiropas Savienībai. Tātad, ņemot vērā šos apstākļus, es teiktu, ka FD ir ar unikālu politisko profilu. Viņi darbojas ļoti proaktīvi. Praktiskās aktivitātes, ko veids fonds, tik tiešām palīdz mums radīt un iegūt skaidrus rezultātus mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Īpaši vēlos atzinīgi atzīmēt eh, FD eh, pētījumu par eh, Krievu valodas plašsaziņas līdzekļu lomu austrumu attiecību valstīs. To arī fonda vadītājs norādīja. Šeit arī parādījās skaidrā atšķirība, kas mums bija iepriekš par sapratni saistībā ar Krievijas propagandu un dezinformācijas aktivitātēm. Un paskaroties uz ļoti skaidriem iznākumiem šim pētījumam, tad ārējās darbības dienests un komisija koncentrējās uz stratkom darbībām, kas šobrīd var kalpot kā labs piemērs mūsu pareizām atbildēm reakcijai uz tiem draudiem, ko mēs saredzam no informatīvā kara. Tad paturot to visprātā, kolēģi, es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka EDF ir svarīgs instruments Eiropas kaimiņu attiecību politikas īstenošanā, kuriem Es saprotu, cik eh, sarežģīts ir šis darbs un ir liela konkurence attiecībā uz resursiem, uz atbalstu saņemšanu, bet es domāju, ka šies, šīs 114 iniciatīvas, kas tika finansētas 2015. gadā, palīdzēs stiprināt mūsu, un es to es domāju, Eiropas Savienības profilu un e, tos kritērijus, kas ir jāsasniedz. Mans jautājums Eh, Ježim eh, Pomenovskim ir par sadarbību ar partneru tīklu kaimiņā tiecību valstīs. Un tas, protams, ir svarīgi, lai varētu labāk saprast, kādas ir vajadzības, kāda ir aktuālā situācija. Un kā jūs redzat, kā tas varētu attīstīties, vai tur nevajag vairāk darba ieguldīt? Un cik lielā mērā projektu ilgtspēja uh, Es domāju, tos projekts, ko EDF e ir atbalstījusi, piemēram, 2014. un 2015. gadā. Nu, nu, kā to var prognozēt uz nākotni? Tātad tie līdzekļi, kas ir no EDF sniegti, vai tas viņiem ir palīdzējis izveidoties pašiem vai darīt kaut ko e, papildus, lai turpinātu savu svarīgo darbu. Vēlreiz apsveikums e, jūsu komandai un novēlu sekums arī nākotnē. Muchas gracias. E, Paldies, un pirms dodu vārdu Tomienovska kungam izteikšos es no goja grupas. Šie instrumenti, mēs tos neatbalstām. E, un mūsu prātājs ir tāds vienkārši slikta kopija analogam savienoto valstu instrumentam un nereti nākas atdurties pret, eh, nākas balansēt uz iejaukšanās robežas vai saskarties ar to, ko aizliedz eh, ANO hartas. Runājot par eh, Krievijas propagandu. Mēs varam runāt arī par citām propagandām. CNN un citi lielie kanāli tāpat ir propaganda. Un es gribētu, lai tiktu izlemts, kas tad ir propaganda un kas žurnālistika. Un, uh, Eh, tad, kad mēs runājam par pretsvaru došanu, tas nozīmē garantēt mm, komunikācijas līdzekļu pluralitāti, neatkarīgi no tā, vai tā ir eh, mm, Krievijas Raša Today, vai Infosputnik, vai Fox News, vai CNN, un eh, mana politiskā grupa pagaidām ir nobažījusies šo instrumentu sakarā, un tālāk bez kavēšanās dodu vārdu Pomjanovska kungam. Thank you very much. Paldies par izskanējušiem komentāriem un uzdotajiem jautājumiem. Mēģināšu tos skatīt un atbildēt maksimāli īsti tajā pašā laikā, neizlaižot nevienu komentāru. Paldies e, pirmkārt Žība kungam, kurš e, parādīja plašāku perspektīvu, ne tikai 15. gada gadu pārskatu un to, ka mm, ziņojumā tika izvērtēti pirmie divi da fonda darbības gadi. Mēs esam novērojuši vispārīgo noteikumu un vadlīniju vienlīdzīgu uzmanību pievērst partneriem gan austrumos, gan dienvidos. Un šī pieeja pusi uz pusi tiek uzturēta, un tas ir spēcīgs eh, vadlīniju princips. Un tālāk. Eh, konkrētāk par jūsu jautājumu par starptautisku vienošanos, kas varētu veidot jaunu juridisku formātu stip, de, demokrātijas stiprināšanai. Tika skatīts e, fonda sākumā un neatkarī, ne, dažkārt izskan arī diskusijās starp e, um, vadošajiem darbiniekiem, bet rezultāts vēl nav panākts, tas ir ļoti ilgs un politiski jūtīgs process, un lai gan uh, Ehm, risinājums varētu būt interesants ilgā termiņā, tomēr šobrīd vēl par tādu runāt ir pārāk gri. Tomēr tas varētu garantēt ilgtermiņu noturību. Tālāk ehm, šodien programmu finansējums ir atbalsts atkarīgs no uh, dalību valstu devuma un Eiropas Savienības operatīvajiem grantiem. Kā jau to Lamsdorf kungs izpildu komitejas uh, um, priekšsēdētājs norādīja, Dānija ir pievienojusies eh, mūsu darba grupām un tālāk runājot par mūsu darba modeli attiecībā pret Krievijas propagandu vai līdzsvar trūkumu Krievu valodīgajos mēdījos, ja norāda, kā esam. Um, Uzskatu, ka šāda metodika var tikt izmantota arī runājot par Daesh aktivitātēm mēdījos, bet šeit ir divas parādības. Kremļa kontrolētās propagandas gadījumā mums ir valsts vadīts instruments, un Daesh gadījumā mums ir drīzāk sektas tipa propaganda, kas izmanto modernos mēdījus, lai vervētu sekotājus. Metodika pastāv, bet mēs nevaram šīs abas parādības uzskatīt par uh, Eh, ļoti līdzīgām, un mūsu darbības savu sakarā ir jādiferencē. Bet metodika, kad risināt to visaptvarošā veidā, būtu atbalstāma. Pancērīkungs, liels paldies par jūsu pozitīvo novērtējumu un labām vēstījumu, ko Itālijas valdība domā par iespējamu finansiālu atbalstu. Mēs to augstu novērtētu. Jūs eh, jautājāt, kur eh, vajadzētu investēt, kādas būtu prioritātes, tīpaši dienvidos. Un es vēlos norādīt, ka jau 2000. Ehm, ka 16. gadā Un pirm, agrāk mēs esam analizējuši daudz, ko mēs varam kā atbalstīt Sīrijas bēdz Turcijā, Libānā, Jordānijā. Un mēs varam eh, paveikt daudz vairāk, un mēs palaižam garām daudz iespējas. Mēs koncentrējamies galvenokārt uz atbalstu humanai palīdzībai, tas ir pilnīgi skaidrs un nepieciešams. Tajā pašā laikā mēs aizmirstam pār to, kā cilvēkiem ir jāpalīdz izprast pasauli ap viņiem. Viņi dzīvo apmetnēs vietās, kuru uh, ir grūti aptvert pat un nodrošināt pat pamatvajadzību uh, nodrošināšanu. Un mēs nedrīkstam veidot gadiem ilgstošu e, frustrāciju. Ir nepieciešams investēt šo miljonu cilvēku izglītošanā, kuri cerams kādien varēs atgriezties Sīrijā un varēs e, veidot jaunu Sīriju. Domāju, ka mēs varam šeit darīt vairāk un mums ir jāizmanto šīs iespējas. Es, ja jūs jautājat, ko mēs varam izdarīt labāk Es eh, norādu, ka ir vēl jauni fondi un programmas jāveido šim mērķim. Tāpat arī Lībija ir pamesta teritorija, runājot par pilsonisko izglītošanu, valsts veidošanas procesu, pilsoniskās sabiedrības eh, atbalstu un eh, dabiskiem konfliktu risināšanas mehānismiem. Un visbeidzot vēlos sirsnīgi pateikties Austrēvičus kungam, kurš norāda, ka mums ir jāstrādā aizvien sarežģītākā vidē. Tik tiešām tā tas ir Uh, ārvalstu aģenta likuma kopija, kas pieņemta Maskavā, izplatās, līdzīgi notiek Azerbaidžānā, Eģiptē un vēl citās valstīs. Pilsoniskā sabiedrība neapdraud nevienu valdību, tāpēc mums ir jāturpina atbalstīt pilsoniskā sabiedrība visur, visās vietās. Kusaukungam atbildot par to, vai mēs eksportējam kaut ko. E, mūsu fonds ir organizācija, ko pārvalda daudz valsts, un mēs neeksportējam nekādu demokrātijas modeli, mēs atbalstām tos, kuri tic līdzīgām vērtībām kā mēs un kuri vēlas veidot šīs vērtības savās sabiedrībās. Un visos gadījumos ir īpaši naidīgās vidēs. Šie cilvēki, atbildot uz jautājumu, vai jūs turpinātu savu iesākto atbildi, vienmēr ir jā, un ja mēs viņus atbalstām, mēs jūtāmies morāli labāk, jo eh, mūsu solidaritāte nozīmē sniegt roku tiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts. Bet līdzīgi, ka es biju jauns aktīvists 80. gados Polijā pret komunismu, es turpināju, cī, turpināju cīņu, eh, neatkarīgi no tā, vai Xerox eh, mašīna tiks saņemta no um, Dānijas vai nē, es nodarbojos ar pagrīdes iespiešanu. Uh, Un tas, kurš sūtīja Xerox mašīnu no Dānijas, neko neeksportēja, citu izņemot šo fotokopēšanas mašīnu. Un, un līdzīgi ar krievu valodīgo propagandu mēs savā ziņojumā nepiedāvājam vērsties pret, cīnīties pret propagandu, bet to rādīt, ka ir specifiska krievu valodīgā audience, kas ir pamest novārtā un viens centrs kontrolē visus mēdījus, kas ir visaktīvākie aktīvāk, šajā telpā. Un tas ir pret plurālistisku mēdīju pieju. Mēs savā ziņojumā sakām nevēr cīsimies pret propagandu ar kontrapropagandu, bet dosim iespēju izskanēt vairāk balsīm. Uh, ir būtiski aptvert to, ka mūsu demokrātisīs fonda vērtības ir nevis aizstāvēt kādas konkrētas vācu, poļu vai spāņu vai itāļu intereses, tā tas nav, bet tas ir interešu kopums, kur ir noteiktas kopīgās vērtības. Ceru, ka es paspēju pieskārties visiem jautājumiem. Ja nē, tad es vēl varēšu sniegt uz tiem atbildes. Paldies, Palmjanovska kungs, ka šajā komitejā prezentējāt gadu pārskatu, un mēs varam tagad e, pabeigt skatīt šo darba kārtības punktu un pāriesim pie viedokļa apmaiņas e, par Eiropas Savienības un Marokas sadarbību. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt begrüßen. Pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Un mūsu viesis ir Vesthots kungs, to Austrum Ziemeļāfrikas nodaļas vadītājs Eiropas ārējās darbības dienestā. Un Mihails Kolers, kā viņa attiecina paplašanāšanās sarunu ģenerāla direktorāta dienvidu, kā viņa attiecība nodaļas vadītājs. Mēs runājam par Maroku. koordinātori pieņēmuši lēmumu, ka mums būtu jānotur šīs debates pēc Eiropas Savienības tiesas sprieduma Polisārio pret padoms lietā, saskaņā ar ko eh, Rietum Sahāra ir jāies, jāiekļauj lauksaimniecības un zivsaimniecības nolīgumā. Mēs varam arī uzklausīt informāciju par 4. martā notikušo Mogherini kundzes vizīti uz Rabatu, un tur tika apspriest arī partnerības nolīgums. Māroka ir pieņēmusi vairākus lēmumus, kas ir tālāk nodoti mūsu pārziņā. Komt. Un tad eh, kultūras ministra, ka ziņoja, ka ir jāaptur eh, viss attiecības ar jūs pārstāvot organizāciju. 6. februārī tiks sasaukti 78 vēstnieki. Un tad eh, tika ziņots par ārlietu ministru vietnieku, kurš tuvākajās dienās, precīzāk mēneša beigās, ieradīsies Eiropā. Būtu interesanti zināt, kā jūs plānojat rīkoties šajā jautājumā. Šeit arī sarežģīti tādai valstī kā Marokai izskaidrot par tiesiskumu un kā ir jāpilda tiesas procesi. Tām nav nekāda sakara ar politisko gribu vai politisko vēlmi rīkoties, un tā ir tāda principiāla problēma, kur mums ir līdzīgas problēmas ne tikai ārpus Eiropas Savienības, kur arī dalība valsts, Eiropas Savienības dalība valstī problēmas ar satvērsmes tiesas lēmumu izpildu. Veskot punkts, lūdzu, vārds jums. Much, chairman, and... Paldies priekšsēdētāji. Esmu gandarīts atgriezties AFET komitejā. Šī ir pirmā reize, ka, kad es šeit nāku, kopš esmu uzņēmies atbildību par eh, tuvo austrumu Ziemeļāfrikas reģionu. At, um, augstā pārstāve ir atbildīga par manu iecelšanu. Paldies, esmu priecīgs būt jūsu viesis atkal. Uh, Vēlos jums sniegt eh, īsu faktuālu kopskatu par situāciju mūsu attiecībās ar Maroku. Maroku, kā jau daudz no jums zina, ir viens no ciešākajiem partneriem, kas mums ir kaimiņa attiecību reģionā. Mums ir ļoti tuva un um, tālajoša partnerība ar šo valsti, pateicoties asociācijas nolīgumu, un tas atainojas virknē jomu, kurās mums ir sadarbības eh, noteikumi, diskusijas no lauksaimniecības līdz tirzniecībai, no kultūras, zinātnes, pretterorismu, migrācijas, eh, enerģētikas un tā tālāk. Mēs tieši sadarbojamies ar Maroku veselā virknē jomu. Šī sadarbība ir bijusi uh, auglīga abām partnerības pusēm. Pašreizējā situācija izrietēja no eh, vispārējās tiesas pieņemtā sprieduma 10. decembrī tika izplatīts spriedums par padomes lēmumu, kas īsteno lauksēmniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maroku tika pieņemts lēmums anulēt to lēmumu daļu, kas attiec uz Rietumu Sahāru. Es te sīkāk nestāstīšu par šo spriedumu, tas ir publiski pieejams, jūs paši varat to izlasīt, kāds ir pamatojums. Interesanti ir tas, ka tika spries, ka nolīgums pats ir spēkā visumā, un tikai šis viens tā aspekts, kas tika apšaubīts. Eiropas Savienības augstā pārstāve nāca klajā ar paz tūlītēju paziņojumu. Pēc diskusijām ar dalībvalstīm tika pieņemts lēmums, ka mēs nepiekrītam šim spriedumam, tāpēc uh, nāksim klajā ar apelācijām pret to. Lēmumu vienbalsīgi pieņēma 18. decembrī ārlietu padomi, un tajā pašā dienā uh, mēs noturējām asociācijas padomi ar Maroku, tajā arī tika apspriest šis jautājums līdz citiem. Un tika pieņemts viennozīmīgs vēstījums, ka mēs neuzskatījām, ka šis spriedums kaut kādā veidā skar mūsu ciešo seno partnerību ar Maroku. Un no Eiropas Savienības puses mēs uzskatījām, ka juridiskas saistības ir ar viens spēkā, un tas nozīmē, ka sadarbība turpinās. Pēc tam sekoja intensīvs sarunu periods ar Maroks pusi, kam, protams, ir daudz jautājumu par pašu spriedumu, par tās sekām, gan no juridiskā, gan politiskā viedokļa. Un šo sarunu gaitā es apmeklēju Rabatas pilsētu, Tur no, nu, notika vairāku stundu ilgušas sarunas decembrī, un tad februārī toreizēs ārlietu ministrijas ģenerāls sekretārs Nasaburīta apmeklēja Briseles, lai noskaidrotu, kā šis izspriedums sekas. Tas viss vainagojas ar oficiālu apelācijas prasības iesniegšanu no padomes juridiskā dienas puses pret šo spriedumu. Tas notika 19. februāri. 25. februārī Maroka paziņoja, ka tās skatījumā šis jautājums ir tik svarīgs, ka tā vēlas norādīt, cik tas viņu skatījumā ir svarīgi, iesaldējot visus, eh, visu saziņu ar Eiropas Savienību, visos jautājumus izņemot tieši spriedumu sakarā. Un pēc augsta līmeņa kontaktiem starp Maroku un ES mēs vienojamies par to, ka augstā pārstāv apmeklēs rabatu un mm, tagadējais eh, pagaidu ministrs eh, Barito apmeklēs Brisele augstā pārstāve, priekšsēdētā vietniece 4. martā apmeklēja Rabaku, Rabatu un tai bija uh, ilgstošas sanāksme ar Vazākungu, ārlietu ministru un preses konferencē, tā uz, viņi uzsvērt, cik svarīgi ir šī partnerība Eiropas Savienībā un visai tā, visām tās dalībvalstīm. Viņi apstiprināja, ka <clears throat> Viņi uzskatīja spēkā esošos nolīgumus par juridiski spēkā esošiem un par labu pamatu mūsu sadarbības turpināšanai. Un treškārt viņi sacīja, ka mēs atsāksim kontaktus ar Maroku visās jomās un apspriedīsim to, kā būtu jāturpinās sadarbībai nākotnē. Un Vēlāk eh, šī mēneša laikā bu, ministrs Burito apmeklēs Briseli un tad būs tālāk sanāksme, lai secinātu, kā šī sadarbība darbosies. Tāda ir pašreizējā situācija. Mēs ceram atjaunot visaptverošu sadarbību. Tāda ir Eiropas Savienības vēlme to pēc iespējas ātrāk atsākt. Mēs esam atkal atsākuši kontakts un skatīsimies, kā mēs ātri varam atgriezties pie priekšējās situācijas. Protams, ir ļoti svarīgi atrisināt arī juridisko situāciju pēc iespējas drīzāk. Un tas notiks pateicoties jau iesniegtajai apelācijas prasībai. Priekšstādētāji tāda ir pašreizējā situācija. Esmu gatavs atbildēt uz kolēģi jautājumiem un došu vārdu Kalderkungam. Paldies! Yeah. You, Paldies, priekšstādātāji kungs, dāmas un kungi. Tikai papildināšu mana kolēģa Nikolas Veskot, nu pats sacītu, pāris papildu komentāri par stāvokli mm, finanšu un ekonomikas sadarbības jomā ar Maroku. Vēlos ievadvārdos sacīt, apliecinot jums to, kā īpaši pagātnē 2015. gadā sadarbība ar Maroku sadarbojās ļoti veiksmīgi. Maroka, protams, kā jūs zināt, ir sāku sarunas ar padziļinošu, visaptvarošu nolīgumu ar Eiropas Savienības, kaut, ar Eiropas Savienību kaut arī pagājušajā gadā liela progresa. Tā ir pirmā valsts dienvidu kaimiņu attiecību reģionā, kas ir iesaistījusies eh, šai priekšlikumā padziļināt visaptvarošu sadarbību ar Eiropas Savienību. Un 2015. gadā mēs sazinājāmies ar partneru valstīm eh, austrumos un dienvidos par Uh, kaimiņu attiecību pārskatīšanu, un Maroku aktīvi iesaisties nākot klājā ar ambiciozu dokumentu. Tur atainojas tas, ka Maroka ir pieņēmuši stratēģisku lēmumu tuvināt uh, Maroku Eiropas Savienībai, protams, ne dalībvalsts statusā, bet gan ir runa par stratēģiju, kas ir cieši saistīta ar Eiropas Savienību un vienoto tirgu un tāpēc mēs nācām klajā ar tālējošiem priekšlikumiem, kas manā skatījumā potenciāli varētu mūs novest pie jauna posma mūsu partnerībā ar Maroku, un tas, protams, kalpos par ietversmu savot citām valstīm reģionā. Un runājot par padziļinot sadarbību, 2015. gadā mēs nonācām pie vēl nebijušiem skaidriem, tikai divus skaidrus sniegšu. 2015. gadā mēs saskaņā ar Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu, kā jūs zināt, tas nav vienīgais finanšu resursu sadarbība ar Maroku, bet tas galvenais. Mēs sniedzām 225 miljonus eiro grantos galvenajām programmām, tādām jomām kā izaugsme, konkurētspēja, profesionālā izglītība, apsniegšanas iestāžu reforma uh, tiesiskums un arī vesela cita virkni sadarbības projektu. Un maksājumi bija apmēram 190 miljonu eiro. Savā ziņā viss runā par labu ļoti intensīvai, pozitīvai, auglīgai sadarbībai un attiecībām starp Maroku un Eiropas Savienību. Tas ir tāds kā avangards pārskatītajā Eiropas kaimiņa attiecību politikā, ņemot varā notikums, kas e, notika mans kolēģis Veselot kungs, jums jau paskaidroju, kas notika pēdējo nedēļu laikā. Mēs esam nonākuši nedaudz sarežģītā situācija, jo tūlītēji reakcija, kā mans kolēģis jau jums stāstīja, bija tāda, ka marokāņi nolēma iesaldēt kontakts ar Eiropas Savienību vairāku nedēļu gaitā pēc augstās pārstāves eh, komisijas priekšstādātāja vietnieces eh, rabatas eh, apmeklējuma un pēc ārlietu ministra Rito apmeklējumu Briselē, mēs ceram, ka tas nonāks pie tā, ka šīs attiecības tiks atkal atceldāts. Bet jāņem vērā, ka šo Eh, šī lēmuma īstenošana dažādās ministrijās Marokā nav gluži viendabīga. Mūsu delegācija tiekoties ar ministriem Rabatā secināja to, ka pati Marokas ārlietu ministrija nezina, vai ministriju rīcība ievērojot šo lēmumu eh, ir viendabīga vai cik tālu tad tā sniedz vēlos jums skaidri sacīt, ka mēs nepārtraucām sadarbību ne Marokas pusi, ne Eiropas Savienību. Gluži otrādi, mēs esam ļoti pozitīvi noskaņot par mūsu sadarbību. Mums taču tomēr ir problēmas ar to, ka marokāņi pat laban nevēlas mūsu kontaktus padarīt redzams, un tas novad pie tā, ka izceļas uh, pārpatumi Piemēram, jautājums par to, cik lielā mērā mums ir jābūt tehniskai sadarbībai, cik lielā mērā konsultanti var satikties ar ekspertiem no Marokas puses eh, vai amatpersonas no ES, var uzņemt eh, kontakts ar partneriem atbilstošās ministrijas Marokā. Tas, protams, ietekmē mūsu sadarbības darba kārtību šim gadam. Lai izceltu potenciālos miskus, dele, riskus, delegācijas vadītājs nosūtēja vēstulī Buseida kungam, finanšu ministrija 12. februārī. Uh, finanšu ministrija ir galvenais sarunu vedējs uh, Marokas valdības interesēs attiecībās ar Eiropas Savienību. Mēs mēģinājām izskaidrot mūsu Marokas partneriem, kāda veida tehniskās, uh, tehniskie ierobežojumi varētu stāties mūsu ceļā pirms uzņemot tehniskos kontekstus, un tā riski attiec uz vairākam, jo, protams, jūs labāk par mani jau zināt, ka mēs strādājam pamatoties uz uh, budžeta anuilitātes principu. Tas nozīmē, ka padoms sniedz budžeta Eiropas kaimiņa attiecības instrumentam, tas mums komisija tad ir jāizmanto, un tas, kas netiek izmantots pirms gada beigām, tas tad kļūst par upuru, anulitātes principam. Nu, tā es to vienkāršot pasniedzu, bet tāds būtībā ir noteikums. Tā tad, jo tālāk uh, gada gaitā mēs esam uh, laika ziņā, jo grūtāk ir eh, šo finansējumu noslēgt tā paša gada laika ietvaros. Un jo mazāk laika ir mūsu rīcībā, uh, jo vairāk samazinās mūsu iespējas izmantot finansējumu, kas ir iezīmēns Marokā vai citām valstīm šajā reģionā. Tātad tas viss tika apspriests ar marokāņu pusi, un skaitlis, kuru mēs viņiem paziņojam, ir 551 miljons eiro. Tas ir kopskaits, tajā ir saistības iekļauts jaunajām programmām arī jau iezīmētie līdzekļi no pagājušā līdzekļa, kas attiec uz finanšu nolīgumiem šogad, un maksājumi virknē budžetas atbalsta programmā, tad vēl arī infrastruktūras finansējums, ko sniedz AFD vai EBRD no Eiropas puses, un tad vēl arī draudzības operācijas, kas ir abiem, abām pusēm interesants. Uh, Marokai norādījuši, ka to viņi vēlētos turpināt pēc iespējas ātrāk. Tā draudzības projekts starp Eiropas iestādēm dalībvalstīs un Marokas iestādēm. Un tad vēl ir daži projekti, kas jums varētu būt interesanti pārobežu sadarbības programma kas tika noslēgts ar Spāniju, Portugāli un Maroku. Šī programma ir finansiāli jānoslēdzam līdz marta beigām, būtībā līdz eh, tuvāko desmit, gadu, desmit dienu laikā, citādi finansējums vienkārši pazudīs. Tāda ir šī ierobežojuma uzsver tīri no tehniskā viedokļa. Nav nekādas politiskās spēles šeit. Tās ir, eh, tā ir aizkavēšanās, kas izriet no mūsu līguma, no finanšu regulas. Uh, Mēs ļoti vēlamies atjaunot visus kontaktus pēc iespējas drīzāk, pēc pozitīvajām ziņām, ko augstā pārstāve saņēma savas rabats apmeklējuma laikā. Mēs ceram, ka sadarbība var pilnīgi īstenot saskaņā ar plānu, un tas mm, mūs novietīs pie tādiem skaidriem maksājumos un saistībās, kas, kad apropācijas, kas pat uh, pārsniegs 2015. gada skaitļus. Tātad tagad bumbiņa ir Marokas partneru laukumā. E, partneri zina, kāda ir situācija. Viņi zina, ka mēs vēlamies sadarboties, bet līdztekus tam mums jāspēj atgriezties pie normālas sadarbības situācijas pēc visais drīzāk, lai piepildītos mūsu ambīcijas. Paldies! Grazie, Presidente. Allora. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Panzeri kungs. Arī mēs ļoti izceļām cik, to, cik svarīgas ir attiecības ar Eiropas Savienību un Maroku, kas ir viens no privileģētajiem partneriem. Bet ņemot vērā situāciju pēc tiesas nolēmumu, mums vispirms ir jāsaprot, vai mums ir kāda atbildība lai pārbaudītu līguma izpildi. Es domāju, ka mums nav šeit nekādas atbildības. Šīs diskusijas aktualizē divus jautājumus, kurus būtu labi noskaidrot Veskot kungu klātbūtnē. Un tā kā mēs gatavojamies um, arī vizītei kad piedalījās augstā pārstāva, nu tad ir svarīgi, ka tika panāks progress un Maroks valdības vēlme e, pārtraukt attiecības vai vismaz apturēt tās. Nu, ceru, tad e, pēc augstās pārstāvs vizītes e, tas vismaz ir novērsts. Jā, nu situācija nākotnē neizskatās viegla. Oktobrī būs vēlēšanas Marokā un mēs jūtam, ka vēlēšanas nepalīdzēs, jo būs konkurence starp vairāk uz Eiropu orientētiem politiskiem spēkiem un mazāk uz Eiropu orientētiem spēkiem Marokā. Un tas, protams, arī ietekmē politisko situāciju valstīs, valstī. Protams, ka juridiskā sistēma Eiropā ir neatkarīga, mums tas ir demokrātijas pamatnostādnes, bet bez tehniskajiem jautājumiem, kas saistīti ar sadarbību un termiņiem, kurus Maroka uh, ļoti labi apzinās, ir divas lietas, kuru mums vēlētos koncentrēties. Pirmkārt, mums ir objektīvi jāpaskatās uz lomu, kas varbūt Eiropas Savienībai atbalstot ANO veikto darbu, lai uh, nonāktu pie ilgtspējīga risinājuma saistībā ar lēmumu 1734. Manuprāt, pašreizējās e, metodas, kas tiek izmantos, nepalīdzēs. Jo vairāk laiks paiet, jo sarežģītāk kļūst e, piemērot risinājumu atrašanu. Otra lieta. neņemot vērā to visu, mums arī jāskatās uz politisko perspektīvu. Viena lieta, pie kuras būtu jāstrādā, ir reģionalizācija. Maroka ir eh, pieņēmusi likumu, tas tiks īstenots. Marokas dienvidi vai rietum Sahāra, sauciet to, kā grib, un, nu, mums ir jārunā ar Marokas valdību, lai pātrinātu e, reģionālo politiku īstenošanu, varbūt kā kopiju tam, kas mums ir Eiropā. Tādējādi mēs varētu reaģēt uz tām bažām, e, kas ir pausta saistībā ar šo tiesas nolēmumu. jo apelācija šobrīd bloķē jautājumu saistībā ar zivīm. Tāpēc mums ir nepieciešams kaut kādas diskusijas ar Marokas pusi par šo jautājumu. Gan politiski, gan diplomātiski jārīkojas no dažādām pusēm, no parlamenta, no komisijas. Un tāds iespējamais e, scenārijs varētu būt e, tam visam centrā. Paldies, Gabriels kundze. Paldies, priekšstādātām. Vispirms vēlos pateikties Mogarīnī kundzei par visiem centieniem, kas tika veikti, lai saglabātu Maroku kā pamatsvarīgu partneru Eiropas Savienībā. Es domāju, tagad svarīgi, lai šodien uh, nevajadzētu iesaldēt attiecības ar Maroku gaidot uh, spriedumu, uh, jo šīs attiecības mums ir ļoti svarīgas un nevajadzētu tās izjaukt, gaidot galīgo tieslēmumu. Uh, eh, jautājums par procedūru. Cik lielā māra procedūra, kas gaidām ir pātrinātā procedūra vai normālā procedūra? Mēs zinām, ka uh, tur ir atšķirība un katram mēnesim te ir nozīme. Un es varu apstiprināt to, ko Veskot kungs eh, mums sacīja par eh, Maroku ir viens no stabilākiem, uzticamākiem partneriem, kas mums šīs ir šajā reģionā. Un eh, šai sadarbībā nevajadzētu ciest no tiesas sprieduma. Es domāju, viss, kas attiec uz terorismu, uz radikalizēšanu, uz uh, vidusjūras un uh, nu, Ziemeļa Āfrikas reģionu stabilizēšanu mēs nedrīkstam aizmirst to, ko Maroka ir darījusi migrācijas un drošības jomā pēdējo gadu laikā. Es vēlos nodrošināties, eh, nodrošināt to, ka dalībvalsts eh, saglabā vienotību šajā jautājumā. Es domāju, ka vienotība, kas bija sākotnējā eh, lēmuma pamatā, saglabāsies līdz pat beigām. Un es vēlos, lai šo krīzi uzskatītu par tramplīnu, kas ļauj doties tālāk stiprināt arī politisko dialogu. Un es domāju, ka šeit svarīgi ir arī anticipācija, jeb gaidas. Šeit man divi jautāja, kā tiek nodrošināta koordinēšana uh, ar vēstījumiem, kurus izplat citas starptautiskās or organizācijas, piemēram, ANO. Un otrais jautājums kaut arī saskaņā ar uh, Eiropas Savienības lemēju iestādēm, kā to atgādināja Magrini kundze Rabatā, ir vienots lēmums, kādi, kādas mums šodien ir iespējas, lai netiktu apšaubīti citi, citi līgumi ar Maroku un kā mēs varam saglabāt labvēlīgu situāciju abām pusēm. Un pēdējais jautājums par rietumu Saharu. Varbūt, ka tiesas spriedums paradoxālā kārtā mums atgādina to, ka ir nepieciešams panākt progresu šajā jautājumā. Tātad ir jāuzskaita um, mm, eh, iedzīvotājs skaits Tandufas uh, nometnē ir jāturpina humanitārās palīdzības sniegšana un arī jāpanāk, lai ANO padomis lēmumi tiktu uh, eh, pieņemt konstruktīvā, objektīvā gaisotnē. Es domāju, mums visiem ir svarīgi saglabāt šo partnerību. Jāuzmanās, lai sekas nebūtu negatīvas. Paldies! Gracias, presidente. Saben, ka para. Tā nākamais runātais, ko zopermuji. Paldies. Jūs jau zināt, eh, ka manai valstī Rietum Sahāras jautājums ir ļoti sensitīvs. Mums tur vēl ir administratīvas eh, saiknes, kā jūs zinat. Eh, varbūt, ka Eiropas Savienībai nepatīk šis tiesas nolēmums, bet nu, sarunas jau ir eh, pavirzījušās tālāk. Cilvēki runā par netaisnīgu rīcību, bet nu, tādas lietas ir jālem tiesai. Ja mēs vēlamies labas attiecības ar partneriem, kuriem ir strateģiski svarīga loma, tomēr paskaroties uz tādām valstīm kā Turcija vai Maroka, mēs nevaram pieļaut, ka iet cauri jebkāda politika. Marokai ir jāievēro cilvēktiesības. Tas mums arī jāsaka ka pēc trim gadiem cietumā vairāki no ieslodzītajiem ir uzsākuši bada streiku, un nu, valstī tomēr jāievēro starptautiskās tiesības. Mēs nevēlamies eh, kaut kā eh, slikti atspoguļot eh, valsti, tas nav mērķis. Ir jāsadarbojas, protams, arī ar ANO struktūrām, un ir vēl viena lieta, kas ir īpaši svarīga. Kāpēc šāda rīcība ir izvēlēta, šāda pieeja? Tas ir tiesas nolēmums, un nav īsti skaidrs, e, kā tas viss aktualizēs, kā tas viss iet kopā. Un tālāk e, arī par stabilitāti šeit ir jāskatās, kā tas ietekmēs visu situāciju. Tack så mycket. Eh, jag kommer att tala Valero kundze, jā, paldies. Es runāšu zviedru valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņus. Es sēžu šajā pusē. Jāsaka, ka es par šo tiesas nolēmu nebiju pārsteigta. Um, man ir tāda pati nostāja, ka Zviedrijas valdībai jau gadiem ilgi tika runāts par to, ka Maroka ir um, okupējusi šo rietumu Sahāras teritoriju un no turienes nekādu um, produkciju eksportēt nedrīkst. Tā kā man nekāds pārsteigums nebija par šo tiesas lēmumu. Es īstenībā priecājos, jo beidzot lietas tiek sauktas īstajos vārdos, un šeit nav runa par mūsu sadarbību ar Maroku, uh, Bet tad, kad mēs runājam par Maroku, mums nav jāiekļauj Rietum Sahāra, tā ir okupēta teritorija, un tas mums skaidri arī jāpasaka. Un startautiskās tiesības nosaka, ka Marokai nav tiesību noteikt notiekošo Rietum Sahārā visas valstis vienbalsīgi ir teikuši, ka nepiekrīt uh, Eh, tiesas nolēmumam, bet es runāju par savu valsti. Mums eh, Zviedrijā ir savādāka nostāja, tā skaitā par zivsaimniecības eh, nolīgumu. Tā, šim tas nav skāris izklāstu. Uh, bet tiek uzskatīts, ka varētu būt labi to visu skatīt augstākā instancē, lai to pārbaudītu. Bet mēs Zviedrijā uzskatām, un es nedomāju tikai uh, Zviedrijas valdību, bet arī Zviedrijas parlamentu un iedzīvotājs, ka mēs ceram, ka nākamā augstākā instance, uh, skatot šo lietu, lēmums būs tāds pats. Startautiskās tiesības ir startautiskās tiesības. Un uh, kas te tika minēts, ka tādējādi kāds uzvedās kā niķīgs bērns, nē, mums ir jāizstāv savas tiesības, no tām nevar atkāpties. Un tagad mans jautājums. Runājot par uh, jurisdikciju šai tiesai, jo līdz šim padome vai konkrētāk Eiropas Savienība kopumā nav prasījusi uh, kas ir nepieciešams, lai šo lēmumu īstenotu. Nu, kā tad izskatās, vai mēs e, šobrīd importējam Eiropas Savienībā produkts no Rietum Sahāras, jo tas nebūtu korekti? Un tad vēl viens jautājums. Tas, kas ir parādījies Marokas e, presē, Mogherini kundze ir sacījusi, ka ir jāsadarbojas Eiropas Savienībai ar Maroku, pārskatot šo tiesas prāvas, e, šo tiesas nolēmumu. Un tādējādi tiks leģitimizēta šī lieta. Protams, ka mums ir jāsadarbojas ar Maroku, bet kas attiecas uz e, priekšsarētājs aicina noslēgt izteikšanu. Bet man, man tomēr ir kas sakāms. Jā, es saprotu, man arī pašam ir kas sakāms par šo jautājumu. Vēl mums komisārs ārā gaida. Bet, ja jūs vēlaties, lai citi arī vēl paspēj izteikties, tad mums, man kaut kā ir jāierobežo jūsu izteikumu. Havit kungs, vai jūs varēsiet minūtē iekļauties? Protams, ka varēšu priekšsarētāju kungs. Pirmkārt, eh, es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir skaidri pateikt, ka nepieciešama juridiskā noteiktība, bet tāpat laikā mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par, par šo problēmu. Mums jārunā par attiecībām ar Maroku, ar eh, kopīgu cīņu pret terorismu, ar eh, atbalstu demokrātijai. Līdz šim ir bijušas tādas šauras diskusijas, un tā tāda savā ziņā lamats ir, un es Eh, uzskata, ka mums kā parlamentam ir jāparāda, ka mums ir plašāka izpratne par šiem jautājumiem attiecībā uz eh, situāciju, kāds valda mūsu attiecībās ar Maroku. Augstā pārstāve un komisija eh, jau paziņojas, ka iesniegs apelāciju tiesas lēmumam, bet ja mēs paziņojam, ka Marokas tiesa ir subjektīva, un tad mums pašiem ir jāuzmanās uh, ar šādiem izteikumiem. Tad mums eh, jāpaskarās situācija savās dalībvalstīs un tiesiskuma ievērošana. Mums ir jārunā drīzāk par to, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu, nevis jānostājas kādā no strīda pusēm. Es do, nedomāju, ka Veskot kungs vai eh, Kēler kungs eh, runāja par to, ko mēs īsti darām paši Eh, jums tomēr šo to vajadzētu eh, pastāstīt. Mums ir jāatzīst, ka šeit nav runa tikai par Eiropas Savienību. Banki mums arī parādīja nostāju. Un eh, pēc kritikas, ko viņš izteica Marokas valdībā, viņi nedāvā Anno no, nokļūt Marokā esošajā nometnē. Mana izpratnē, tāpat kā Panzeri kungam, ir, ka marokāņi uh, E, var sadarboties ļoti efektīvi. Un noslēgumā es saprotu, ka Arābu valstu līgas samits Marokā tika atcelts. Mums jāizsakās par šo jautājumu un mums jāprasa e, šī procesa atjaunošana, ja mēs vēlamies, lai Maroka ir daļa no Arābu līgas risinājumiem. Un mēs tad varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies! vai nu jūs ievērsi, ievērosiet minūti, vai nu es slēgšu ārā mikrofonu. Milans Mons tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo informāciju, ko mēs saņēmām no klātesošajiem Vestkristokeļa kungiem. Es uzskatu ļoti noderīgu Morgarīnī rabatas apmeklējumu. Tas ir būtiski, lai varētu lai varētu kliedēt eh, pārpratumus un uzlabot mūsu attiecības ar abats valdību. Šis ir, Maroka ir ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas Savienības partneris, atgādināšu, ka tas ir uh, um, īpaša, tā ir ar īpaša partnera statusu, Maroka ir mūsu sabiedrotais enerģijas, imigrācijas, drošības, cīņas pret terorismu lietās un daudzās, daudzos citos aspektos ekonomikā, kultūrā, e, zivsaimniecībā. Un saskaņā ar starptautiskām tiesībām ir e, jāuzsver mūsu attiecības ar Maroku nozīmīgums. Tās ir dziļas un senas, un mēs vēlamies saglabāt pozitīvu klimatu šajās attiecībās, kas stāvētu pāri dažādiem konjunktūrās aspektiem. Uzskatu, ka ir jāpanāk, lai mūsu attiecības turpinās pa šo pozitīvo līniju, ko Kēler kungs un Veskat kungs ieskicēja, un ka ir jāpārvar pilnībā pēdējo dienu grūtības. Paldies! Dāmas un herni. Dāmas un kungi, pēc tam, kad es paziņoju, ka mēs e, drīz noslēgsim e, šo diskusijas, es nevaru iekļaut sarakstā vēl jauns uzvārds. Es arī droši vien nevarēšu visiem sarakstā iekļautajiem jau šobrīd dot e, vārdu. Nākamais runātājs. Maroko ir krājiem. Paldies priekšsēdētājiem. Marokā ir viena no stabilākajām Āfrikas valstīm. Eh, Marika ir ilgadīgs partners, turklāt arī tā ir valsts, kas īsteno pozitīvas reformas un dziļas sabiedriskas pārmaiņas, piemēram, tajā, kas attiec uz sieviešu stāvokli sabiedrībā, un valdība arī apņēmusies sekot šiem jautājumiem. Tas pelna mūsu respektu. Pilnīgi noteikti ir jāsadarbojas ar šo valsti, un krīze, ar ko mēs saskaramies šobrīd, ir mūsu politi ār kopējās ārpolitikas efektivitātes tests. Vai mēs spēsim būt ar nostājām, kas respektē mūsu partneru intereses un tiesības, vai arī nē, Maroks nostāja attiecībā uz Rietum Sahāru ir labi zināma jau gadiem ilgi kopš Eiropas kopienu, pēc tam Eiropas Savienība sadarbojos ar Maroku. Mēs zinām, ka kopš paša sadarbības sākuma kāda ir Marokas nostāja attiecībā pret Rietumu Sahāru. Uh, E, viedokļi par krīzes atrisinājumu var būt atšķirīgi, bet nav nekādu šaubu, ka Maroka ir viena no stabilākajām Ziemeļāfrikas valstīm. Tāpat e, Maroka ir nozīmīgs partneris cīņā pret terorismu, tā ir valsts ar konstruktīvu politiku migrācijas lietās, un mums ir pozitīvas um, at attiecības ar Marokas izcelsmes imigrantiem Eiropā, tāpēc pilnīgi noteikti krīze ir jāpārvar. Paldies! Dankeschön. Paldies, priekšsēdētāji! saka Vaigl kungs. Man jāsaka, es atvainojos, ka ierados pēdējā brīdī, jo man tikko bija jābūt nāksmē, bet es vēlēšajās debatēs piedalīties tikai ar vienu piezīmi. Mums ir jāievēro Eiropas Savienības tiesas nolēmums. Tas, tā ir mūsu tiesa un tā ir jāie, tās lēmumi jāievēro. Tas arī jādara komisijai. Man tiešām ir liels izbrīns, kā tas ir, ka komisija tik ātri paziņoja par šī nolēmuma apstrīdēšanu ar visu cieņu pret Marokas svarīgumu. Mums cilvēktiesību jautājums, es teiktu, ir pats svarīgāks. E, e, un Rietum Sahāra ir skaidri e, redzams gadījums ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies! Grazie, Presidente. Questa questione eh, fa... Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums skaidri, manuprāt, eh, parādā un to apzinās Marokas novērotāji. Justīcijas tieslomu un mūsu institūcijas ir devušas iespēju izņemties par, parla, paralēla parlamentu lomu. Mums ir tagad um, um, uzsākta prakse, ka mēs strādājam pēc Eiropas justīcijas tiesas noteiktiem likumiem un noteikumiem. Un tas var izklausīties nožēlojami saskarsmē ar suverēnu valsti, ar kuru esam parakstījuši vienošanos. Mēs visi apzinājāmies, kāda ir starptautiskā nostāja Marokai šīs problēmas sakarā, un mēs parakstījām šo nolīgumu. Morgerīni kundzes uzstāšanās ir eh, vēlīna, jo patiesībā eh, tie esam mēs, kas pieļāvām eh, kļūdu, mums ir jālūdz Marokai, mums ir jāatvainojas Marokai par šo eh, starptautiskā um, ehm, mēroga kļūdu. Būsim uzmanīgi pret to, kas notiek Eiropas dienvidu, aiz dienvidu robežām. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Nākošais runātājs šoprāts. Es negribētu sacīt, ka starptautiskās tiesības būtu noteikti pret Maroko vai tās pusē šī Sahāras jautājuma. Ir daudz starptautiskie nolīgumi vēsturē, kuri parāda, ka Maroka ir juridiski argumenti, lai pamatotu savu uh, suverenitāti pār šīm eh, Sahāras provincēm. Esmu strādājis vairākās eh, komisijās šajot apvienotajās nācijās un vēstures gaitā Maroka var apliecināt, ka šeit ir runa vairāk par atkal apvienošanos un nevis par okupāciju. Tāpēc uzmanīgi izturēsimies pret dažādiem biltojumiem un eh, interpretācijām. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, Maroka ir būtisks, stabils Eiropas Savienības partners, kas ir apliecinājis savas demokrātijas un tiesiskuma normas. Un šie jautājumi ir nozīmīgi arī Eiropas Savienības eh, perifērijā. Savukārt eh, šī nolēmuma eh, sūtītais svēstījums ir visai bīstams, jo izrādās, ka līgumus, līgumi var tikt eh, apstrīdēti, uh, pēc vienkārša pieteicēja pieprasījuma. Es saprotu Marokas reakciju, kas var likties brutāli, bet tā kā Maroka uzskata šo justīcijas tiesas lēmumu par netaisnīgu un apvainojumu, es apsveicu Margarīni kundzes mēģinājums risināt šo jautājumu un norādu, ka steidzami ir jārisina un jāuzlabo Eiropas Savienības Marokas attiecību kvalitāte. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas Freida. Vispirms es vēlos norādīt, ka biju šokāts, eh, šokēts redzot seno notikumu attīstību ar Banki Mūnu, kas pēc tam, kad pieļāva nopietnu kļūdu, vēl aizvien eh, izturs eh, druģaini. Viņš ir ticies ar Marokas ārlietu ministru, lai apliecinātu savu nemieru, jo viņa kļūdas uztvere Marokā bija tāda, kādu mēs to redzējām, un nav pieļaujams, kas se, ģenerāls sekretārs e, lieto jēd vārdu okupācija. Tas ir nepieļaujami, un es neizprotu, kāpēc viņš bū, ir būtu pārsteigts. Gribētu Vestkot kungam jautāt, kādi ir Nākošais etaps, ko paredz ārējās darbības dienests, lai atjaunotu partneru attiecības ar Maroku, tajā pašā laikā apsveicot Morgerīnī e, žestu. Paldies! Oui, monsieur le président. Euh. Žils Parņo, paldies priekšsēdētāji ļoti īsi. Četras lietas. Pirmkārt, e, politiskā Šis atbalsts varuks drošībai ir spēcīgs, mēs to zinām Francijā, ņemot vērā 13. novembra notikumus. Un šāda diplomātiska attiecība iesaldēšana atsauksies uz Eiropas Savienību drošības ziņā. Un gribēju jums jautāt, kādi ir pasākumi, ko esat iecerējuši spērt, lai šāda iesaldēšana nekaitētu cīņai pret terorismu? Otrakārt, jūs sacījāt, ka bumba ir Marokas lauciņām. Es domāju, ka bumba ir Eiropas Savienības padomas lauciņā. Turklāt tiesa savā nolēmumā norāda, ka šeit ir runa par vairākiem trūkumiem attiecībā un nepilnībām attiecībā uz lauksaimniecības nolīgumu no padomas puses. Kādas būtu jūsu sniegtās atbildes tam, kā Šis eh, lauksaimniecības eh, nolīgums sniedz labumu vietējiem iedzīvotājiem. Citiem vārdiem gribētu arī norādīt, kā tas sniedz labumu migrācijas ziņā. Un ļoti nozīmīgi ir tas, ko Maroka ir beigusi pēdējo gadu laikā, kas šajā migrācijas kontekstā ir ārkārtīgi būtiski. Ko jūs piedāvājat šīs migrācijas sadarbības ietvaros, neraugoties uz iesal, iesaldēšanu? Un visbeidzot, attiecībā uz Sahāras konfliktu vai ārējās darbības dienests uh, ir iecerējis, uh, kā to meklēt ticamu risinājumu e, Rietumsakāras autonomijai Marokas ietvaros. Domāju, ka priekšlikumi ir jāizsaka arī no Eiropas diplomātijas puses, lai visdrīzākajā laikā varētu izkļūt no šī 40 gadus ilgušā diplomātiskā strupceļa. Paldies, un tā kā neviens nespēja tomēr ieturēties pie viens minūtes, tad man diemžēl jāsaka, ka šobrīd mēs pārtraucam šo diskusiju. Tie, kas netika pie izteikšanās iespējas, lai vaino savus kolēģis no savām frakcijām, kas runāja pirms viņiem. Tagad dodu vārdu Veskot kungam. Much, Chairman, all... Es priekšstādātāju paldies visiem kolēģiem, kas izteicās un komentēja un uzdeva jautājumus. Man ir piecas lietas sakāms atbildot visiem kopā. Vispirms, es atzīstu tāpat kā daudzi no jums, ka Maroka ir viens no mūsu ciešākajiem partneriem šai reģionā un viens no izšķirīgiem partneriem ir izšķirīgi jautājumi, kas mums jāapspriež un kopīgi jāskat. Terorisms ir viena no tām lietām, mums ir cieša sadarbība, vēlamies to padziļināt. Migrācija ir otra lieta šeit mums ir cieši sadarbība migrācijas jautājums, tas ir būtisks jautājums mūsu darba kārtībā. Mēs vēlētos atjaunot pilnīgu sadarbību migrācijas jautājumus ar Maroku. Tā kā šīs attiecības ir izšķirīgi svarīgas abām pusēm, manā skatījumā ir svarīgi, lai abi partneri saglabātu perspektīvu par šiem abiem jautājumiem, ar kuriem saskaramies. Otrakārt, Daži no jums uzdeva jautājumu par mūsu politiku Rietum Sahāras jautājumu. Tas, protams, ir saistīts ar šo tiesas lietu. Eiropas Savienība vairāku gadu gaitā saglabāja skaidrnostāju par Rietum Sahāru. Prot, Eiropas Savienība atbalsta ANO centiens panākt uh, godīgu pieņemamu tiesisku risinājumu, kas ļaus Rietum Sahāras tautai Uh, būt ar pašnoteikšanos saskaņā ar ANO hartu un startautiskajām tiesībām. Mēs paliekam pie šīs politikas un, kā Gabriels kundze sacīja, rīkosimies konstruktīvi, lai panāktu risinājumu šādā kontekstā. Taču uh, vadītājs šai ziņā ir ANO. Kā jau kolēģis sacīja, šis jautājums ļoti sarežģīts, nevēlos to te nevajadzīgi vienkāršot. Tomēr mēs saglabājam ciešas attiecības ar ANO. Es savā līmenī, kā ģenerāls sekretāra eh, vietnieks, saglabāju kontaktus. Treškārt, jautājums par eh, juridisko, ja legālo procedūru. Es saprotu, ka padomis juridiskais dienas ir pieprasījis pātrināto procedūru tā notiek tāpēc, ka juridiski jautājumi ir svarīgi un ir nepieciešams tos atrisināt pēc iespējas drīzāk. Arī tas attiec arī uz mūsu attiecībām ar Maroku. Es savā ziņā vēlētos uzsvērt, ka tiesas spriedumam ir tāds kā, tāda kā ierobežojuša ietekme. Daži no jums to jau uzsvēra un uzsver. Es neesmu advokāts, jurists un nevēlos te vienkāršot visu, taču būtībā tiesa atzina, ka jums ir jānodrošina, ka jūsu vienošanās nāk par labu cilvēkiem visos reģionos. Te nav runa par to, ka vienošanās var attiekties uz visiem reģioniem, kurus pārvalda Maroka, taču mums jāņem vērā, uh, cilvēka interesi tur uz vietas. Tātad mēs, mums nevajadzētu pārspīlēt eh, tiesas sprieduma ieteikt, taču tas norāda uz dažiem izšķirīgiem jautājumiem Eiropas Sanībiem padomai. Prot, kam ir tiesības vērsties tiesā pret padomu šajā jautājumā? Kāds ir juridiskais, legālais status ES starptautiskajiem nolīgumiem? Un tas attiecas ne tikai šo lietu, bet plašāk bet sīkāk eh, to neskaidrošu atstāšu to juridisko ekspertu ziņā. Un ceturkārt, Maroka pat par sevi nav tiešā iesaistītā puse. Šī puse nav tieši iesaistījusies šajā juridiskajā lietā, taču nepārprotami tā tur ir iesaistīta ārēji. Tāpēc mums ir daudz neatrisināt jautājumu Maroku, mums turpinās kontakts, jo viņiem ir jāsaprot, uh, ko šis tiesas spriedums nozīmē, nu, tāpat kā jūs tas interesē. Mēs, kā labs partneris, vēlamies uzturēt sarunas ar viņiem, lai viņi saprot, kas notiek, un lai viņi zina, kādas tam varbūt sākas. Runājot par. Uh, es tiesas lēmumu apelācijas lietā, par to man nav nejausmas, un te varu atsaukties uz uh, maniem iepriekšējiem komentāriem par to, par ko īsti bija runa šajā lietā un kāds bija spriedums. Protams, šeit ir runa par tiesiskumu principu, mēs ievērojam tiesas uh, spriedumu, uz to balstās Eiropas Sanība. Ir svarīgi šo lietu noskaidrot un, protams, to arī ievērot. Mm, un nu, kāda tad gaidām tālāk sadarbība ar Maroku? Nu, vispirms atgriezīsimies pie tās situācijas, kāda bija iepriekš, to mēs arī piedāvājam no Eiropas Savienības viedokļa. No nu, mūsu viedokļa šēršļu nav, lai atsāktu visaptvarošu sadarbību, kā tā bija agrāk, mēs vēlētos to paplašināt vairākās jomās, kuras uztvēra, uzsvēra Maikls Kellers un jūs arī norādat. Ir eh, arvien vairāk kopīgu problēmu kur ziņā vēlamies sadarboties ar Maroku vēlētos uh, paplašināt sarunas DFCA, padziļinātām asociācijas un tirdzniecības nolīguma sakara. Mēs vēlētos, lai partneri atgriežas pie mums, saka, jā, mēs esam gatavi to darīt, un mēs tiešām vēlamies rīkoties. Tikai viens teikums, jo es domāju, ka mans kolēģis jau visatoši atbildēja uz jūsu jautājumu. Es domāju, jūs paudāt viedokli, cik svarīga ir šis ar PS un Maru. Runājot par finanšu resursu izmantošanu, te nav klasiskais attīstības atbalsta scenārijs. Te ir runa par kopīgajām interesēm un patiesībā arī par vērtību. Paņaukums uzdev jautājumu, ko mēs darīsim migrācijas jomā. Es domāju, šis ir ļoti labs piemērs. To programmu ietvaros, kurš šim gadam esam paredzējuši esam plānojuši 35 miljonu atbalsta pro programmu migrācijas jomā, un tas attiec arī uz uh, drošību. Tā šī sadarbība ir mūsu abu interesēs, protams, mums ir jābalsta mūsu sadarbība uz mūsu juridisko izpratni un uz mainīgajiem uh, Un Verskot kungs jau sacīja, ka mēs šai ziņā esam ļoti stingri, taču vēlos vēlreiz uzsvērt, ka no mūsu viedokļa te nav runa par Eiropas finansējumu vai sadarbības izmantošanu sarunās ar Maroku. Tā nav. Mūs interesē šīs sadarbības stiprināšana pēc iespējas drīzāk atgriešanās pie tās tā kā pagātnē, un ir vairāk jautājumu, migrācija ir viens no tiem. Uh, kas ļauj abām pusēm secināt, ka mūsu sadarbība ir jāatjauno pēc iespējas drīzāk. Paldies! Paldies, turpina Broka kungs, ka bijāt mūsu viesis un kas sniedzāt mums informāciju. Good. It was uh, lively, lively parliamentary session last week. Several uh, judgments. Interestingly, the Egyptian response to your motion for uh, the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 It was reserved for Herr Brock. It was reserved. There was a paper here, so sorry. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten. Dargie kolēģi, aicinu jūs ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Pie mums ir atnācis pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs, un viņš ir gatavs apspriest ar mums zinātnes diplomātiju. Kāpēc to? Tāpēc, ka es uzskatu, ka diplomātijas pilnais spektrs ir daudz plašāks nekā tas, ko mēs saprotam ar klasisko diplomātiju. Un tas ir Eiropas Savienības interesēs, uh, realizēt savus intereses, gan attiecībā uz Eiropas Savienību kopumā, gan saturiski, lai virzītu lietas uz priekšu, gan arī, lai zinātniskus un ekonomikas kontaktus varētu dibināt un attīstīt. Mēs zinām, ka, piemēram, amerikāņi šajā jomā ļoti sekmīgi darbojas un ir daudz ko iegūšu ar to. Mēs zinām, ka starp ļoti aktīvi Gidosie ir šajā jautājumā. Un kā vācietis vienmēr ļoti sekoja tam līdzi ar lielu skaudību. Un kultūras diplomātija vēl ir jāpiemina ārpolitikas e, paplašināšana ar kultūras politika. Tam var būt liela ietekme citās valstīs, lai nebūtu viss jāaprobežojas ar parasto augsto diplomātiju. Par to mēs esam jau daudzkārt runājuši. Komisāra kungs, došu jums vārdu. Prieks jūs redzēt šeit. Thank you. Thank you very much. Paldies. priekšsēdētāji par uzaicinājumu un domāju, ka esmu viens no um, pirmajiem komisāriem, kurš ir atbildīgs par zinātnes un inovācijas jautājumiem un kurš uzstājas šajā komitejā. Esmu ļoti pateicīgs par jūsu uzaicinājumu, jo tad, kad es uzsāku uh, darbu, mēs domājām par to, kāda varētu būt mērķi zinātnei un inovācijām šajos eh, tuvākajos desmit um, gados. Un mēs uzskatījām, ka tādi ir trīs eh, galvenie temati - atvērtās inovācijas, atvērtās zinātne un atvērtās. Uh, uh, atvērtība pasaulē, kas ir mūsu stratēģijas trešais eh, pilārs. Un šodien es gribētu runāt par tām domām, ko mēs eh, attīstām un veidojām šī trešā atvērtības eh, pilāra sakarā, un pamatā būs runa par zinātnes diplomātiju. Eiropā ir unikāla situācija ar daudzveidību, situācija, kas ehm, mums dod iespēju būt e, priekšgalā daudziem e, un dod iespējas pārveidot e, šīs priekšrocības situācijas inovācijās. Domāju, ka šeit ir ārkārtīgi plaši konteksts un daudz vēl nepētīt ne, ne jēdzienu. Viens no institūtiem, kas ir zinātnes diplomātija pētījis, ir eh, Karaliskais zinātnes institūts, un kurš uzskata, ka eh, šeit ir runa pār kontaktu veidošanu zinātnē, un es gribētu izklāstīt eh, savu viedokli šajā sakarā. Man ir skaidrs, kā globāli izaicinājumi un ir jārisina ar globa, jā, tiem ir jāpiedāvā globāli risinājumi. Turklāt šodien neviens zinātnieks viens pats savā valstī nevar atrisināt nevienu problēmu. Viens no ļoti interesantiem e, piemēriem ir tas, kā, ja piemēram, 911. E, gadā, kāds e, zinātniskais darbs par gravitāciju bija ar vienu autoru Einsteinu šodien, 2016. gadā, pēc tam, kad ir pierādījies, ka teorija ir pareiza, autori ir vairāk nekā tūkstots no dažādām valstīm. Un es domāju, ka tas parāda to lielo atšķirību, kā um, zinātniskais darbs notika pirms simts gadiem un kā tas notiek šodien. Tas veids, kā mēs risinām šo zinātnes diplomātiju, ir mēģināt to iekļaut vai skatīt to no dažādiem trim aspektiem. Pirmais no tiem ir, kā mēs varam būvēt tiltus un uzlabot starptautiskās attiecības. Karaliskā zinātnes biedrība to devē par zinātni diplomātijai. Otrkārt, kā mēs varam risināt globālos izaicinājumus caur zinātniskiem ieteikumiem. Pamatā šeit ir runa par zinātni diplomātijai. Un treškārt, par globalizācijas jautājumu labāk aptveršanu caur pastiprinātu globālu izpētes un inovācijas sadarbību. Un es vēlētos jums izklāstīt, ko mēs darām vispirms pirmā punkta sakarā, jeb tiltu veidošanu caur zinātnes diplomātiju. Viens no pirmajiem darbiem bija nozīmīgs nolīgums, kas ir parakstīts ar Ukrainu par ap, eh, programmu apvārsnes 2020. Un eh, es parakstīšanas laikā, redzot Ukrainas talantīgos zinātniekus un pētniekus, kuri dedzīgi vēlējās darboties mūsu programmām,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 perspektīvu nedzird Eiropā, ir eh, cilvēki runā par apvārsni 2020, kas ir plaša programma, un pēkšņi jūs esat Ukrainā, un jūs uzzinat no viņu viedokļa, kas ir būtisks, un eh, vairāk nekā eh, naudas, lielāks svars ir izveidotajam tīklojumam. Tāpat arī mēs esam pēdējo gadu laikā izveidojuši sadarbību ar Tunisiju, arī tas bija svarīgs brīdis, jo tas nozīmēja būvēt tiltu starp uh, uz valsti, kurai šāds tilts ir nepieciešams. Bet vairāk vēl nekā abi šie divi nolīgumi ir divi būtiski pēdējā gada laikā paveikti darbi, par ko es lepojos ir apmeklējuši uz pirmo pa, daļiņu pātrinātāju vidējos a, a, e, austrumos. Jūs zināt, ka viens no tādiem ir CERN atrodas Eiropā, un no, e, cits ir Omānā. Tad, kad es to apmeklēju, tāds bija. Um, burvestības sajūta, jo es vienā telpā sēdēju ar zinātniekiem no Izraēlas, Palestīnas, Irānas, uh, Eh, kuri strādā ar jau eh, nieti no Pakistānas, kurš raksta savu doktora disertāciju. Mēs bijām novērotāji un bijām vieni no galvenajiem eh, donoriem šajā daļiņu pātrinātāju projektā vidējos austrumos, un mēs esam viena ļoti būtiska šī projekta sastāvdaļa. Drīzumā es apmeklēšu Irānu kopā ar augsto pārstāvi kur es ceru mēs varēsim pāriet pie jauna līmeņa dialogā pār zinātni. Un visbeidzot daži vārdi pār šo tiltu veidošanu, pār projektu, kas ir daļa no mūsu nākotnes uh, Ehm, prīmā projekta ietvaros projekts, kas ir veidots ar vidusjūras valstīm uztura un ūdens ehm, jautājumos, kā mēs varam vienoti ehm, strādāt izpētē pārtiks un ūdens nozarē ar digitāliem un digitālajos jautājumos. Domāju, ka šie ir tilti, kas būs ar lielu nozīmi nākotnē, lai radītu nosacījumus, kā pāriet pie jauna sadarbības līmeņa ar šīm valstīm. Pāriešu pie mūsu stratēģijas otrā pīlāra par to, kā arī sināt globālus izaicinājumus caur uh, zinātnes uh, ieguvumu padomu izmantošanu. Mēs esam izveidojuši mehānismu, ko dēvējam par zinātnes konsultatīvo mehānismu. Tie ir septiņi no labākajiem zinātniekiem pasaulē, kuri velta savu laiku sadarbībā ar mums un palīdz politiķiem dažādās jomās un nodrošina mm, pētījumu un apliecinājumu sniegšanu politiķiem. Um, mums ir bijusi sadarbība bijusi ar CERN ģenerālu direktoru ar eh, Francijas matemātiķi Cedriku Kilenī, ar citiem. Es varētu uzskaitīt vēl, eh, vēl citus vārdus, kas politisku lēmumu pieņemšanā mūs atbalsta ar zinātniskiem pārbaudītiem faktiem. Eh, pirmajā darbības gadā situācija bija sarežģīta, bija ebola krīze, un ļoti daudzi varēja teikt, ka lūk, ebolas apstākļos komisija, krīzes apstākļos komisija nebija spējīga rīkoties ātri, bet divu mēnešu laikā mēs varējām ar valstu un privātajiem līdzekļiem Eh, savākt finansējumu 200 miljonu, un neviens iespējams pat nezina, eh, kas eh, tika panākts ar šiem līdzekļiem, bet vakcīna pret ebolu tika sagatavota izmantojot šos uh, līdzekļus. Dažkārt Eiropā mēs paveicam lielas lietas, un pēc tam mēs neziņojam par rezultātu, un domāju, ka Mums e, darbs pie šīs jomas ir jāuzlabo, ka mēs esam daudz e, palīdzējuši rast zinātnisku risinājumu ebolas e, krīzes risināšanā. Tālāk par IPCC, jeb starpvaldību paneli klimata pārmaiņu jautājumos. Mēs spējam politiķus atbalstīt sarunās, kur ir, kur mēs varam sniegt savu informāciju un par krīzes, um, par migrācijas krīzes risināšanu. Mums ir projekts, ko mēs dēvējam zinātne bēgļiem, un šeit ir runa par to, kā iestādes, kas ir gatavs atbalstīt bēgļus, zinātniekus, spētniekus, kuriem ir nepieciešams atbalsts Eiropā vairāk nekā simts akadēmisko centru sākotnēji pauta uh, savu interesētību. Šobrīd tādi jau ir 224 un 42 mm, bēgļu pētnieki jau ir reģistrējušies eh, darbam šajā jomā. Tas ir veids, kā mēs varam piesaistīt talantīgus cilvēkus, bet tajā pašā laikā tie atrodas eh, izmisīgā humanitārajā situācijā. Un visbeidzot, trešā daļa mūsu zinātnes diplomātijas programmas. Tā, eh, to es eh, devēju par diplomātiju zinātnei. Un Ņemot vērā inovācijas procesus, kas norit ārpus Eiropas, ir nepieciešams piekļūt eh, šīm zināšanām. Un mēs eh, vēlami, mēs esam savās programmās eh, FP7 ietvaros vairāk nekā 170 valstis ir piedalījušās un uh, kopā starptautisku dalību skaits ir 5000 un vairāk. Viens no būtiskiem jautājumiem zinātnē ir tas, ka šeit ir un ne par vienu konkrētu zinātnieku, bet vienu jomu, bet gan sadarbības starp dažādām jomām un zinātniekiem. Uh, Mēs esam parakstījuši ar Ķīnu līdzfinansējumu mehānismu, kur Ķīna iegulda ap 30 miljonus gadā, 430 eh, eh, miljonus gadā, un eh, mēs iesaistām savus projektus apvāršana 2020 ietvaros, tāpat arī mēs esam piesaistījuši šai sadarbībai Meksiku, Dienvidkoreju, Japānu, Brazīliju, un kopumā 2014. gadā ieguldījumi sasniedza 16 miljonus. Kā jūs būsiet dzirdējuši, mēs esam daudz runājuši par Eiropas pētniecības telpu, un tagad mums ir jāpāriet uz jaunu līmeni un jārunā par globālo pētniecības telpu. Un pirmais solis pēc līdzfinansējuma un šo mehānismu izveidošanas bija izveidot kopēju pētniecības valstu ar celak valstīm, kas stiprinātu sadarbību ar celak, jeb Latīņa Amerikas un Karību valstu uh, savienību, lai varētu uzlabot eh, sadarbību ar daudzām vietām pasaulēm ir ārkārtīgi nozīmīgi zinātnē. Nerad izskan jautājums, vai jūs nebaidāties, ka jūs vienkārši nododa zini, eh, zināšanas citiem? Es atbildu, ka ja jūs nedalāties ar informāciju, tad jūs rīcībā nevar būt zinātnes. Ir jāveido tīkli, kur jūs varat apmainīties ar zināšanām. Jūs varat apmainīties ar um, zināšanām, bet eh, jūs varat paturēt eh, sev idejas un tās attīstīt. Eh, noslēgumā es vēlos, Broka kungs, norādīt, ka CERN konvencija ratificēta 54. gadā, trīs gadus pirms Romas līguma noslēgšanas, un es gribu um, atzīmēt uh, britu dabas zinātnieku Jozefu Banksu, kurš, es gribētu citēt viņa vārdus, divu nāciju zinātne var dzīvot mierā, pat ja šo valstu politiķi ir eh, karstāvoklī. No manas puses tas ir vispriekšsēdētāji. Paldies par uzmanību! Muito obrigado, Sr. Presidente. Fraktion sich noch nicht gemeldet hat. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, queria começar por eh, saudá-lo pela ação que tem desenvolvido. Paldies, priekšsēdētāji. Es iesākumā gribētu apsveikt jūs paveikto darbu, tīpaši eh, vēlos uzsvērt to, cik nozīmīgi ir eh, diplomā, zinātniskā diplomātija. Mēs redzam, ka ir vērojama zinām pretestība pret eh, kultūras diplomātiju un nereti. Mēs piemirstam, ka zinātne ir sastāvdaļa, kā būtu jāatrodas tajā pašā līmenī, un kultūras diplomātijai ir jātiek saistīta ar zinātnisko diplomātiju. Uh, Modernā zinātne eh, nevienmēr ir veicinājusi tautu tuvināšanos. Ļoti bieži zinātne ir kalpojusi kara interesēm. Ir bijuši riski eh, kodolkārām, ķīmiskajām kārām, bet ir šodien vērojama cita eh, attīstība stības tendence, tiek veidoti tīklojumi un tiek veidota starptautiska zinātniska kopiena, lai, un tā ir būtiska, lai veidotu saiknes. Eiropa šeit ir ar būtisku lomu. Mēs esam konkurējuši ar citām, eh, citiem pasaules reģioniem, bet jānorāda, ka atsevišķās jomās mēs esam eh, labāk, vairāk pavirzījušies uz priekšu, tas attiec uz sadarbību ar Latīņamerikas valstīm, tāpat arī ir citi reģioni pasaulē, ar kuriem mēs varētu stimulēt sadarbību. Un es gribētu jautāt, eh, kāda ir bijusi reakcija padome ar dalību valstīm, lai nacionālās diplomātijas integrētu šos pūliņus, ko vēlas pielikt komisijas zinātnes diplomātijas jomā. Paldies nākošais runātājs Mišēlā, jo arī paldies es vēlētos pateikties e, komisāram par skaidro izklāstu un labo gribu. Tomēr es vēlētos uzdot vienu jautājumu. Tad, kad jūs runājāt par uh, paredzamo sadarbību. Jūs runā vai esošo sadarbību, jūs uzskaitiet tos austrumus, Ķīnu, um, Brazīliju. Um, Citiem vārdiem sakot, valstis, kas ir mazāk eh, pavirzījušās zinātnes jomā nekā mēs, bet jūs nepieminējāt sadarbību ar Krieviju, Savienotām valstīm, Indiju, eh, valstīm, kas ir zinātnes priekšgalā šodien. Es gribētu dzirdēt, kāda ir mūsu pozīcija šeit un ko jūs esat paredzējuši līdzsvarotā sadarbībā zinātniski, e, tehnoloģiski, pat ja tā reizēm ir bez līdzsvara mūsu labā. Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs. No savas puses vēlos pateikties jums par izklāstu un paustajām domām. No manas puses divi jautājumi. Es vēlētos turpināt kolēģis Saljom arī uzsākt eh, teikto un pievērst uzmanību vidusjūras eh, reģionam. Un ko jūs domājat par Erasmus vidusjūras apgabaliem? Šeit nebūtu runa par finansējumu, bet tas būtu politiski svarīgs eh, jautājums, un to sagaidītu jaunieši šajā eh, pasaules apgabalā. Otrkārt, jūs sacījāt, ka pasaule sāk apzināties eh, zinātnes diplomātiju, bet vai zinātnes pasaule apzinās to, eh, cik būtiski ir veidot eh, šajā zinātnes diplomātijā Eiropas Savienības interešu aizsardzību? Paldies! Merci beaucoup. Thank you very much. Uh, so I'll, I'll start. Um... Liels paldies. Es sākšu portugāļu valodā un tad pāriešu uz franču valodu. Paldies. Deputātās, šis sirsnīgs paldies par jūsu vārdiem un arī par to, ka jūs norādījat, cik nozīmīgi ir zinātne un uh, Manuprāt, ļoti svarīgi ir apzināties to, ka, ko norādīja deputāts, ka mēs esam visvairāk uz priekšu pavirzījušies. Nereti mēs neapzināmies Eiropā, ka no e, pasaules miljoniem zinātnieku vairāk nekā 22% atrodas Eiropā, un šie zinātnieki rada vairāk nekā 30% zināšanu, un visi, kur tiek visvairāk citētie, atrodas Eiropā. Jūsu jautājums, deputāta kungs, ir tiešām veidā saistāms ar to, kā ir eh, uzņēmība no dažādām diplomātiem. Es domāju, ka šeit ir daudz darāmā attiecībā uz dažādu valstu saskaņošanos, attiecībā uz šo attīstības politiku un zina, komunicēšanu zinātnē kā diplomātijas instrumentu. Mēs Eiropā redzam dažādas piesveidu šai problēmai, un it īpaši es domāju, ka tas var eh, varētu notikt tādā veidā, ka zin, par zinātni atbal, atbildīgie ministri tiek iesaistīti šīs zinātnes diplomātijas jautājumos. Um, man ir vienmēr prieks, ka tiek uzaicināts uz augstās pārstāvs sanāksmēm, kur man aicina runāt par šiem jautājumiem, un es domāju, ka tādā vajadzētu notiekt arī nacionālo valdību līmenī. Un ļoti nozīmīgi, ka dalība valstis um, veido šādu um, posteni ministram, kas atbild par zinātni. Tālāk atbildot deputātei Aljo Marī, jūsu jautājums par savienotajām valstīm un citām pasaules daļām. Ar sadarbību ar savienotajām valstīm sadarbība ir ļoti um, plaša dažādās jomās, tā piemēram veselības aprūpē, un šeit norit visai dziļa sadarbība ar Nacionālo veselības eh, aprūpas institūtu, veselības institūtu, ar citiem zinātnes eh, institūtiem, un tā ir partneru sadarbība. Kāda ir? Eh, kādas izdevības un iespējas šeit, šeit saskatu? Es šeit saskatu um, digitālās daļas um, Eh, potenciāla izman, izmantošana tradicionālajās nozarēs. Mēs Eiropā tajās esam spēcīgi un tāpēc veidos ļoti interesanta simbioze nozarē 4.40, eh, kur eh, mēs saistām kopā fizikas un digitālos jautājumus. Un Eiropa ir. Fi fizikas eh, rūpniecības centrs, bet nav centrs jaunajai digitālajai rūpniecībai. Un šeit mēs varam sadarboties ar dažādām, dažādiem institūtiem. Savienotajās valstīs iesaistītās summas ir ievērojams. Eh, šeit es, man ir saraksts ar valstīm, gan neasociētajām, gan valstīm, gan eh, citām. Un ļoti lielas summas budžetos tiek atvēlētas šādai sadarbībai. De, de la Russie, uh, je, je suis en train de, effectivement, de... Un ar, par Krieviju runājot, tiek veidoti kontaktu punkti, lai varētu turpināt vēsturiski uzsākto zinātnisko sadarbību, Kad mēs uzlūkojam programmu pirms septītās pamatprogrammas un šobrīd, tad sadarbības līmenis ir mazinājies, es domāju, ka mums ir jāuztur sadarbība ar Krievijas zinātniekiem. Tālāk ir jautājums par ko uzdeva deputāti Gabriela par Erasmus. Kā jūs zināt, arī es esmu Erasmus produkts un liels atbalstītājs Erasmus. Tāpēc es jūsu vēstījumu sacīto par šo nodošu tālāk kolēģiem Tiboram Navrašičām. Es domāju, ka tas ir viens no lielākajiem un interesantākajiem Eiropas projektiem jaunatnei. Un domāju, ka Visu, ko es varu Erasmus sakarā paveikt, eh, es to, eh, to atbalstīšu. Tālāk jūs uzdevāt jautājumu par zinātnieku iespējām. Dažkārt, manuprāt, zinātniekiem ir grūtības komunicēt. Esmu runājis ar daudziem, un viņiem saka, jā, ja, jums izdodas komunicēt, tad jūs gūtu ārkārtīgi lielu varu, lai mainītu pasauli. Tāpat Mēs redzam, ka šodien ir pētnieku, zinātnieku paudzi, kuriem ir šī kapacitāte iekļaut savās darba kārtībās zinātni un inovāciju. Tā ir nesen parādība, jo agrāk ar lielāko daļu valdību zinātni un izpēti nebija punkts darba kārtībā. Un, e, savulaik Ķīnā uz li lielu iespaidu uz mani atstājām. Mm, Ķīnas ministra sacītais, kur vienmēr tika, no, premjera sacītais, kurā viņš vienmēr pieminēja zinātni un inovāciju. Un es apzinos, ka bez inovācijām mēs nevaram uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Dankie, komisār. Liels paldies, komisāra kungs, par sniegto informāciju. Es domāju, ka šo tematu mums vēl ir jāturpina diplomātiju šajā jomā, gan arī kultūras politikā. Tur mums ir daudz, kas vēl darāms. Un varbūt tad nākamreiz mēs arī varētu plašāk runāt par to, kā mēs to vēlamies tālāk attīstīt. Es būšu ļoti priecīgs, ja mēs varētu attīstīt tādu regulāru sadarbību. Paldies, komisār kungs, kā atvēlējāt mums šo laiku un novēlums patīkams pusdienas.